So, wir haben ein strammes Programm heute. Dāmas un kungi, mums ir visai apjomīga darba kārtība. Gribēju jūs ļoti sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā. Šodien šo uzklausīšanu var klausīties arī internetā. Attiecīgās Eiropas parlamenta komitejas tīmekļa vietnē. Sākumā gribēju sveikt pie mums uh, šīs iniciatīvas uzsācējus un atbildīgos Anmarī Peret. Sirsnīgi sveicu jūs. Un ich möchte gleich ganz zu Anfang. Pašā sākumā es arī gribēju jūs uzslavēt par to, ka tagad jau ir savākt, eh, savākts 1,9 miljoni balsu. Es domāju, tas ir patiešām uzslavus vērts pasākums un 1,9 miljoni parakstu, tas patiešām ir ievērības cienīgs fakts. Gribēju pie mums sveikt arī Marušu Ševčoviču, Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju. Ja, gribēju viņam arī ļoti sirsnīgi pateikties jo viņš tad, kad viņu uzklausījām sasaukuma laika sākumā, pateica, ka viņš vēlas, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva būtu ļoti vienkārša un lai būtu iespējams veidlaps aizpildīt arī tīmeklī. Mēs par to spriedām arī Eiropā. Eiropas parlamentā, un es domāju, ka parakstu vākšana tiešsaistē arī ir ļoti, ļoti laba iniciatīva, jo savādāk tik lielu balsu skaitu diez vai izdotos savākt. Mēs šodien esam gatavi uzklausīt uh, informāciju par šo iniciatīvu. Ir daudzi kolēģi ieradušies, arī pilsoņu iniciatīvas pārstāvji. Un es te varu runāt tikai par, kā Eiropas parlamenta deputāts. Uh, Atbildīgā komiteja ir vides komiteja, kas tāpat nodarbojas ar pārtiks nekaitīgumu un sabiedrības veselības jautājumiem. Arī IMCO komiteja šeit ir pārstāvēta, kā arī lūgumrakstu komiteja. Mēs eh, līdzīgi kā uzklausot komisārus, eh, katram iedalīsim savu runāšanas laiku, un es jau teicu, ka ir eh, savākti 1,9 miljonu parakstu. E, vairāk kā 1,6 miljoni parakstu tika atzīti par derīgiem, un esmu ļoti priecīgs, ka manā dzimtajā valstī Vācijā izdevās savākt 1,2 miljonus balsu. Es neesmu nekad vēl pieredzējis, ka par tādu tīri eiropeisku jautājumu nav ticis runāts e, tik lielā kontekstā, un visi, neskatoties uz politisko piederību, ir šo iniciatīvu virzījuši uz priekšu. Jāsaka, ka Ziemeļreinas Vestfālens reģionā, kur es pārstāvu, kas tāds līdz šim nebija pieredzēts, un tas man sagādā patiešām lielu gandarījumu. Es domāju, ka šī diena ies arī vēsturē, jūs uh, varēsiet par to noteikti vēlāk lasīt vēstures grāmatās, kā par tiešās pārstāvniecības demokrātijas paraugstundu, un došu sākumā vārdu Šefčoviča kungam, pēc tam arī mm, Hefnera kungam no lūgumrakstu komitejas, viņš ir arī pilsoņu iniciatīvas referents konstitūcijas lietu komitejā, un pēc tam došu vārdu arī uh, pilsoņu iniciatīvas komitejas pārstāvei Annai Marijai Perēt. Un tad būs trīs diskusija kārtas. Um, pirmā um, ūdens uh, garantēšana, kanalizācija Eiropas Savienībā, globāla piekļuve uh, ūdenim un kanalizācijai pilnīgi visiem. Un trešais, um, vēlēšana, trešais uh, diskusija rauns būs ūdens pakalpojumu liberalizācijas nepieļaušana un pēc tam būs noslēguma vārds. Es lūkšu uh, visiem nerunāt ilgāk par divām minūtēm, lai visiem būtu iespēja izteikties, un pēc tam būs arī tāds kā brīvais mikrofons, jūs to esat pieredzējuši plenārsēdēs, un tie, kas nevarēs izteikties kā lūk tie viesi vai eksperti, tad varēs izteikties pēc tam brīvā mikrofona ietvaros došu vārdu lūgumrakstu komitejas autoram uz piecām minūtēm un tad uz jautājumiem uh, atbildēs tos apkopojot. Esmu ļoti priecīgs redzot šo pilno zāli, gribēju līdz ar to pateikties mūsu sekretariātam par organizēšanu, protams, arī komisijas dienestiem un uh, mēs, protams, arī ar, uh, sa sazinājāmies ar uh, komisijas atbildīgajiem dienestiem, ar uh, IMCO komiteju, iekšējā tirgus komiteju un arī citām atbildīgajām komitejām. Tātad visu laiku bijām saziņā un ļoti jauki, ka patiešām uh, izdevās šo uzklausīšanu organizēt. Tagad ar uh, nepacietību gaidu visas uzrunas un uh, labprāt klausīšos tajā, kas sakāms mūsu viesiem, sākumā tātad Šečovičs kungs, tad Hefnera kungs, un tad eh, runās arī pati pilsoņu iniciatīvas pārstāve. Es domāju, varam būt lepni ar paveikto un arī uh, šī pilnā zāla pierāda to, ka daudzi vēlējās paši savām acīm pārliecināties, kā tad notiks šī uzklausīšana par pirmo pilsoņu iniciatīvu, ja pirmā uzklausīšana par pilsoņu iniciatīvu, un ar nepacietību gaidu šīs augļpilnās trīs ar pus stundas, ko mēs pavadīsim viens otra sabiedrībā, un, protams, man tagad arī jābūt, jākalpo par zinām paraugu, un nevajadzētu runāt ilgāk kā paredzēt, tā, tad tādēļ nekavējoties došu vārdu Šefčoviču kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgais Matijas! Pirmām kārtām vēlējos uzsvērt, ka esmu patiešām ļoti priecīgs, ka ir organizēta uh, Uh, uzklausīšana Eiropas parlamentā. Un tas, ko es redzu zālē, pat tiešām uz man atstāja ļoti neaizmirstam iespaidu. Uh, redzu jūsu uh, ieinteresētos skatienus, jūs patiešām esat entuziasma un tādas pozitīvas enerģijas pilni. Un Ar atbildīgo komiteju es jau uh, sazinājos no rīta. Es gribēju jums pateikties par to, ka jūs esat organizējuši šādu pasākumu divus gadus pēc tam, kad Eiropas pilsoņu iniciatīva stājās spēkā pateicoties Lisabonas līgumam. Uh, Bi, jā, pirmā iniciatīva, kas atbilda augstajām prasībām, mums izdevās piesaistīt pietiekam daudz pilsoņu, gandrīz 1,7 miljonus, un bija iespējams savākt parakstus 13 dalību valstīs. Domāju, šie skaitļi ir visai daļrunīgi paši par sevi, un es gribēju pateikties arī jūsu priekšsēdētājiem par visām veiktajām pūlēm. Domāju, ka pilsoņi ir pierādījuši, ka šis participatīvās demokrātijas instruments ir nesis cerētos augļus, ka cilvēki grib arī kaut ko ietekmēt, grib ietekmēt uh, politisko lēmumu pieņemšanas procesus un grib arī uh, labāk izprast, kā tad darbojas Eiropas institūcijas un kādas jautājumas tam noteikti vajadzētu iekļaut savā darba kārtībā. Tādēļ esmu nu dien gandarīts, ka mēs varam šodien runāt par tiesībām uz ūdeni, par šo uh, iniciatīvu. Es gribu teikt, ka kopš aprīļa mēneša ir, esam strādājuši pie apmēram 22 iniciatīvām un esam regulāri arī sazinājušies ar Hefnera kungu no lūguma rakstu komitejas. Mēs bieži vien bijām noraizējušies par to, ka kāds varbūt mēģinās tā nepamatot izmantot neatbilstīgi šo iniciatīvu tās uh, Eh, domu, tās būtību, eh, ka cilvēki mēģinās runāt par tādiem jautājumiem, kas varbūt īsti neatbilst iniciatīvas būtībai, bet nē, cilvēki īstenībā to nemēģināja izmantot ļaunprātīgi, viņi runāja par vīdi, par izglītību, eh, par to, kas viņiem patiešām ir svarīgi. Tiesības uz ūdeni neapšaubāmi ir pirmā iniciatīva, kas atbilda visiem nost nospraustajiem kritērijiem. Uh, bija vēl vismaz divas iniciatīvas, kurām izdevās savākt vairāk par miljonu parakstu. Uh, Bet es gribēju arī pateikties visiem, kas organizēja tādas iniciatīvas, kas nesavāca miljonu parakstu. Īsnībā tas jau nemaz nav tik vienkārši, bet cilvēki ieinteresējās par to, kas notiek, tika iniciēts politiskās debates. Un es domāju, ka jebkura šāda iniciatīva, neskatoties pat uh, uz to, vai izdodas savākt miljonu balsu vai nē, tomēr ir no svara un tā atstāja savu nospiedumu lomu. Kā jau, šorīt, eh, kā jau teicu, šorīt mēs runājām par to, ka organizatoriem eh, savākt parakstus nenācās viegli, viņiem nācās pārvarēt vairāk šķēršļus. Protams, mums jāpadomā, kā eh, visu procedūru padarīt vienkāršāku un uh, bija šī uh, tiešsaistes sistēma, lai varētu cilvēki parakstīties arī internetā par kādu iniciatīvu, un mēs vēlējāmies, lai šo sistēmu, internetu sistēmu varētu izmantot pēc iespējas vienkāršāk. Mēs, protams, arī guvām mācību, mums uh, būs jāpārskata iniciatīva 2015. gadā šis priekšlikums, lai tas kļūtu draudzī, vēl draudzīgāks lietotājiem nekā līdz šim. Uh, Un noslēgumā gribētu teikt jums visiem parlamenta deputātiem, organizētājiem un pilsoņiem, kas ar savu parakstu arī ieguldīja savu darbu iniciatīvu tapšanā, visiem ģenerāla direktorātiem. kas ir atbildīgi par attiecīgiem lauciņiem, kas saistīti ar iniciatīvu. Un gribētu teikt, ka uh, Pie mums ir ieradušies arī augsta līmeņa ierēģi no Eiropas komisijas kas būs arī ar prieku gatavi atbildēt uz jautājumiem. Viņi uzklausīs to, ko cilvēki domā par šo iniciatīvu. Un, protams, arī šo, šī diena, šī uzklausīšana mums kalpos kā mācību stunda, un mēs visas atziņas ņemsim vērā, un, protams, arī tās mums ļaus savu darbu darīt vēl labāk nākotnē un jūsu klātbūtne, jūsu kuplais skaits pierāda, ka jūs esat ieinteresēti šādās iniciatīvās un vēlaties arī tiešā veidā ietekmēt mūsu darbu. Paldies! Turpina priekšsēdētājs, nākamais ir Hefnera kungs. Viņš aizstāja lūguma rakstu komitejas priekšsēdētāju, bet viņš arī ir referents. Lūdzu, trīs minūtes. Paldies, paldies. Es jūs sirsnīgi sveicu šajā zālē un jūsu kuplais skaits pat tiešām uh, man liek aizrauties elpai. Jāsaka, ka mm, pat šajā lielajā zālē visiem nepietika vietas, cilvēki stāv kājās, uh, stāv pie logiem, un jāsaka, ka šis ir tāds kā uh, stī, stūrakmens Eiropas demokrātijas vēsturē, jo parasti jau notiek tā, uh, ka pilsoņi kaut ko dzird, kaut ko redz, viņi dzird, kas Briselē tiek lemts viņu vietā un kas tiek lemts par viņu dzīvi. Un viņiem vienkārši tas viss ir jāievēro ikdienā. Un šodien kaut kas ir Eh, mainījies. Parasti pilsoņi klausās, tagad viņiem būs arī kaut kas uh, sakāms, un šodien mēs ieklausāmies viņos, mēs ieklausāmies tajā, kas viņiem ir sakāms, lai varētu veidot labāku likumdošanu, kas skar ļoti, ļoti svarīgu jautājumu. Jāsaka, ka tas ir tikai viens solītis šajā garajā ceļā, lai Eiropas Savienību izveidot par tādu savienību, kas balstās nevis uz valdību, valdībām un politiķiem, bet uz pilsoņiem. Es gribēju jūs šodien uzslavēt kā pirmās iniciatīvas pārstāvjus Un jāsaka, mēs te runājam par 1,6 vai 1,9 miljoniem pilsoņu, kas no mums kaut ko sagaida. Viņi vēlas, lai mēs ieklausāmies viņu lūgumā. Un tas patiešām ir ļoti svarīgs jautājums visā pasaulē. Ūdens ir uh, dabas bagātība, tā ir nepieciešama visiem. Dzīves būtnes nevar izdzīvot bez ūdens, un līdz ar to aizvien biežāk mēs. Uh, uh, dzirdam jautājumu, kam tad ūdens īsti pieder, kā parūpēties, lai ūdens būtu pieejams pilnīgi visiem. Un es domāju, šajā iniciatīvā skaidru un gaišu ir pateikts, tās ir cilvēktiesības, ūdeni nedrīkst privatizēt, uh, tam ir jābūt pieejamam pilnīgi visiem bez ierobežojuma. Šodien mēs eh, varēsim diskutēt, mēs uzdosim jautājumus, mēs sniegsim atbildes un patiešām ar nepacietību gaidu šo darba cēlienu un eh, tā ir pirmā pilsoņu iniciatīva un noteikti šī nebūs pēdējā uzklausīšana. Šajā uh, uzklausīšanā piedalās uh, vairāku komiteju locekļi, lai būtu uz vietas tātad cilvēki, kas pazīst drēbi, eksperti, kas ir guvuši pieredzi šajā jautājumā. Pirms uzsākt diskusijas gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas palīdzēja uh, šajā pilsoņu iniciatīvas tapšanā. Gribēju pateikties visiem, kas strādāja pie iniciatīvas izveides un, protams, arī visiem tiem gandrīz diviem miljoniem pilsoņu, kas ar savu parakstu apliecināja interesētību un ceru, ka mēs arī savu darbu varēsim veikt godam. Paldies! Paldies Hefnera kungam! Un tagad došu vārdu Annai Marijai Peret. Viņa ir pilsoņu komitejas priekšsēdētāja. Lūdzu, desmit minūtes jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Grotskungs. Esmu tiešām iespaidot, redzot tik pilnu sēžu zāli, kas apliecinātu to, ka mēs pilnīgi pareizi nākam ar prasību šai pirmajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai tiesības uz dzeramo ūdeni uz, un uz um, sanitāriju kā pamattiesības. Un tagad daži vārdi par to, kā ka Mēs eh, esam organizējuši pasākumu, jo pat, ja pilsoņu iniciatīva nāk no mūsu arotbiedrības puses, eh, tomēr jānorāda, ka mēs neesam bijuši vieni šajā pasākumā un šajā cīņā, un kā NVO nozīmīgas organizācijas ir mūs atbalstījušas, taiskaitā Eiropas eh, pretnabadzības tīklus, Eiropas vides birojas, eh, sabiedrības veselības eh, alianse un Eiropas sievietes nākotnē no arotbiedrību. Vidē mēs esam sadarbojušies savā starpā, kā arī ar starptautiskajiem dienestiem, uh, kurus, um, kuru vārdā izteiksies Roza Paranelli ģenerālsekretāre. Domāju, ka šeit visi zina, kā Eiropas pilsoņu iniciatīva, un to arī norādīja iepriekšējie runātāji kas tā ir, bet gribam piebilst, ka mēs esam uh, panākuši turpat vai divus miljonus parakstu, bet ļoti īsā laikā mēs arī savācām pirmo miljonu. Tas ir daudz, mēs ar to lepojamies un uh, savākt 28 valstu pilsoņus, kas sarakstītos, eh, parakstītos, it kā nebūtu tik daudz, bet tomēr tā bija pirmā iniciatīva un mobilizēt turpat vai divus miljonus uh, pārakstītāju nemaz nebija viegli, mums bija nepieciešams vienotības spēks, lai mēs atrastu spēcīgos, spēcīgus sabiedrotos un mēs varētu rēķināties ne tikai ar adobiedru atbalstu, bet arī ar pilsoniskās sabiedrības atbalstu. Tad, kad mēs nākam klajā ar pilsoņu iniciatīvu, tad. Um, Tās mērķis ir ierakstīt komisijas darba kārtībā politisku jautājumu, lai tā nāk klajā ar li likumdošanas priekšlikumu. Šo jautājumu mēs sākām apspriest jau šorīt ar Šefkeviču viedokļu apmaiņā ar komisiju, un to mēs turpinām tagad kopā ar jums, pateicoties šai publiskajai uzklausīšanai, kuru organizē Eiropas parlaments. Kāpēc? mēs izvēlējāmies ūdeni, kā jau norādīja Hefner kungs. Tas ir dzīvei vitāli svarīgs elements, un cilvēka darbība ir ļoti nozīmīga ūdens pārvaldībā un arī sanitārijas jomā, konkrēti veselības um, apru, uh, aizsardzības jomā un kā garantēt visiem piekļūt dzeramam ūdenim un tādu sanācijas sistēmu, kas ir, darbojas, tai skaitā ņemot vērā esošos krīzes apstākļus, lai nepieļautu nevienlīdzības pieaugumu Eiropā. Domāju, ka es mēģināšu sasaistīt, ja tā var izteikties, šo jautājumu ar samērā vispārīgu prezentāciju, uh, pēc kuras izteikties vairāki runātāji par trim sadaļām, uz kurām Grotiskungs jūs atcaucāties. Iesākumā es gribētu atgādināt tos eh, motīvus, kas mudināja mūs uzsākt šo iniciatīvu ar eh, konkrēti miljonus 600 parakstiem sākumā. Mēs nesasniedzām divus miljonus, jo parakstīšanās laiks ir beidzies, bet debatas turpinās. Tās uh, sākas komisijā un parlamentā. Pēc tam es gribētu runāt par turpmākajām darbībām šajā participatīvās demokrātijas pasākumā, jo mūsu mērķis ir panākt to, lai tiktu pieņemti saistoši likumdošanas pasākumi, kas nostiprinātu tādas pamatiesības kā piekļūt dzeramajam ūdenim un sanitārijai mūsu akcijas sākuma punkts. Un, un saskaņā ar sadarbībā ar NVO ir tas, kā Mūsu pārdomu centrā ir jābūt e, tiesību uz piekļuvi dzeramajam ūdenim atzīšanai. Saskaņā ar Lisabonas līgumu organizēt pilsoniskās iniciatīvas, kā arī ņemot vērā 2010. gada ANO rezolūciju, kas atzīst ūdeni un sanitāriju kā cilvēku tiesības, bija sākuma punkts mūsu akcijām. Mēs iecerējām uzsākt Eiropas līmeņa akciju, lai pirmkārt izslēgtu ūdeni no iekšējā tirgus un lai varētu iet tālāk par ūdens pamatdirektīvu, kas ir pieņemta 2000. gadā, un kur jau ir norādīts, ka ūdens nav prece kā citas, bet īpašums, kas ir jāaizsargā. Un pārskatot eh, koncesiju direktīvo, komisāri Barņē un Potočniks kopīgi atgādināja to, ka publiskajām lēmējiestādēm ir jālēmj par ūdens pakalpojumu piegādu un organizāciju un ka komisijai nebija nodoma noteikt ūdens privatizāciju. Mēs vēlamies atgādināt, kā ūdens un sanitārijas nodrošināšana ir būtisks pakalpojums visiem, tādējādi publiskajām lēmē iestādēm ir jāiztano kontroli par šiem dienestiem, lai pilsoņi varētu izmantot saprātīgus tarifus, kas atbilstu viņu pamatvajadzību apmierināšanai un nevis akcionāru atalgošanai multinacionālās akciju sabiedrībās. Pārāk daudz pilsoņu vēl aizvien ir izslēgti no ūdens apgādes un sanitārijas eh, sistēmu izmantošanas. Un pat, ja nav precīzu statistiku, tomēr var lēst šobrīd, ka aptuveni miljons eh, cilvēku nav ar piekļuvi dzeramajam ūdenim, tāpat arī netiek nodrošināta kvalitatīva ūdens eh, piegāde. Vēl aizvien notiek ūdens piegādes atslēgšana trūcīgajām ģimenēm, krīze padziļina nevienlīdzības un pamat pakalpojumu piegāde kļūst aizvien problemātiskāka. Mūsuprāt, ūdens piegāde un pārvaldība nedrīkst tikt pakļaut iekšējā tirgus eh, noteikumiem un ūdens servisi nedrīkst tikt liberalizēti par šiem jautājumiem runās arī kolēģi no pilsoņu komitejas. Mēs uzskatām, ka ūdens piegāde un sanitārie nedrīkst tikt liberalizētas. Tagad atgādināšu mūsu pamatprasības Eiropas eh, Savienības līmenī un pēc tam pasaules līmenī. Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm ir jāsako tam, lai visi iedzīvotāji varētu izmantot tiesības uz ūdeni un sanitāriju. Tad, kad es runāju par ūdeni, ir runa par kvalitatīvu dzeršanai derīgu ūdeni. Tam ir jānotiek ieviešot saistošu likumdošanu, lai varētu īstenot cilvēku tiesības uz ūdeni un sanitāriju, kā to ir definējusi apvienoto nāciju organizācija 2010. gada jūlija rezolūcijām fragmentācija, jeb tā, eh, taktiskā salamī tehnika, kas parasti ir rīki, ko izmanto konkurence un iekšējais tirgus, nedrīkst tikt izmantoti attiecībā uz ūdens un sanitārijas nodrošināšanu. Ūdens ir integrēts cikls un kā tāds tas ir arī jāsaglabā. Ūdens cikls pastāvēja pirms Eiropas Savienības, pirms eh, iekšējā tirgus un pat pirms eh, Romas līguma. Tas mums ir jāņem vērā un jākoriģē attiecīgi mūsu likumdošana. Mums ir jāveido tādu pieeju, kas, un manuprāt, tas ir arī pamatpunkts mūsu pilsoņu iniciatīvā. Mums ir jāveido pieeja, kas ir balstīta uz tiesībām un nevis tirgu. Šo mandātu mums ir uzticējuši Eiropas pilsoņi caur uh, ūdens iniciatīvu. Runājot par uh, piegādi un ūdens pārvaldību, lai šis plāns varētu tikt īstenots, ir jānodrošina pakalpojums sniegšana pilsoņiem vistuvākajā līmenī liberalizācija par labu multinacionāliem uzņēmumiem uz eh, pilsētu apdzīvotu vietu rēķina saskaņā ar participatīvu darba kārtību. Es tūlīt beigšu savu uzstāšanos, jo es no divām prezentācijām veidoju vienu sakarunātāju un Pār šo jautājumu runājot, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība iztenojot šīs pamatiesības piekļuvai ūdenī un, un sanitārijai, ka tas ir globāla līmeņa pasākums, un mūsuprāt Eiropas Savienībai ir jāpalīdz nodrošināt un vispārīgu piedzeramajam ūdenim un sanitārijai. Ir runa par starptautisku sadarbību, balstoties uz bezspēļas principiem, solidāru pieeju starp ūdens nozars operatoriem un lēmēju iestādēm. Lai stiprinātu kompetences, piesaistot uh, valsts publisko publisko partnerību, lai varētu uzlabot nepārtraukti šo pakalpojumu kvalitāti. Esmu beigusi savu prezentāciju par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Paldies jums par uzmanību. C'est petit comme ça. C'est pour ça que je me suis permis de faire du deux en un. Vielen Dank, Frau Peretz. Paldies, Berets kundze! Jo mēs jau tagad esam veikuši tādu pāreju uz pirmo jautājumu loku, un tagad došu vārdu kolēģiem saskaņā ar piedarību politiskajām grupām. Tagad Rihards Zēbers, kas vienmēr daudz laika velta tieši jautājumiem, kas saistīti ar ūdeni. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī gribēju uzteikt pirmās pilsoņu iniciatīvas autorus eh, par gūtajiem panākumiem. Es esmu eh, Eiropas parlamentā ūdens intergrupas vadītājs, un mēs par šo jautājumu runājam pietiekam bieži, runājot gan par ekonomisko aspektu, gan arī par ūdens kvalitāti. Man ir daži jautājumi un varbūt drīkstu sākumā arī nedaudz dalīties savās pārdomās. Uh, Sākumā mēs runājām par to, ka tiesības uz ūdeni ir cilvēktiesības, tas ir minēts arī ANO konvencijā, un tā kā Eiropas pilsoņi ir arī pasaules pilsoņi, tad eh, līdz ar to tiesības uz ūdeni ir minētas eh, arī šajā hartā 26. un 9. Eh, Lisabonas līguma protokolā par šo jautājumu arī ir runāts, tur ir runāts arī par to, cik dārgi tad drīkst maksāt dzeramais ūdens. Uh, Tas, protams, ir saistīts ar ekonomiskajām interesēm. Dalībvalstīs nešaubīgi ir daudz uh, atšķirību, kā tiek uh, ūdens padeve vispār organizēta. Un Eiropas uh, Savienības līgumā ir rakstīts, ka nevajag šeit pārkāpt īpašumu tiesības. Godīgā Perē kundze Es uh, dzirdēju arī, ka jūs minējāt vārdus privatizācija un liberaz, liberalizācija. Protams, arī tas ir saistīts nevien ar ekonomiskiem aspektiem, bet arī ar politiku. Protams, pret ūdeni ir jātiecas taupīgi, bet mums ir jāparūpējas, lai jebkurš varētu piekļūt kvalitatīvam dzeramajam ūdenim, neatkarīgi no savas izcelsmes un uh, eh, piedarības valsts. Protams, tas ir. Uh, saistīts ar dalību valstu kompetenci, bet es nāku no valsts, kur uh, ūdens apgāde ir valsts pārziņā un 90% iedzīvotāju ir apmierināti ar dzeramā ūdens kvalitāti. Šādu uh, publisko modeli es cienu, man nav nekas pret to, bet ir jārespektē katras dalību valsts kompetences. Jā, uh, rīkojas saskaņā ar līgumiem. Paldies, ka bija lakonisks, tagad jo lainens. Paldies! Es esmu no uh, sociāldemokrātu politiskās grupas, gribēju sveikti iniciatīvas autorus. Jāsaka, ka jums izdevās trāpīt mērķi, izvēloties šādu tematu, un ir jauki, ka instruments eh, tika atklāts tieši ar šādu tematiku, un ir ļoti jauki, ka jūs arī guvāt tik iespaidīgus panākumus. Un, uh, Jāsaka, ka uzklausīšana Eiropas parlamentā ir arī tāds simbolisks solis. Mēs esam tieši vēlēti pilsoņu pārstāvi, un es ceru, ka mēs arī nākotnē pilsoņu iniciatīvu autors varēšu uh, Mm, varēsim pie mums uzaicināt. Es esmu Eiropas kustības priekšsēdētājs un līdz ar to man ir ļoti liels prieks, ka šī kustība sākas nevis kaut kur no augšas, bet tieši no apakšas. Un tādā veidā mēs noteikti varam arī cīnīties pret tik izplatīto eiroskepsi un pilsoņi paši savām acīm var pārliecināties, ka viņi kaut ko var ietekmēt, sakustināt. Eiropas Savienībā ir daudz līkumu par uh, ūdeni, bet uh, īstenošana bieži vien paliek novārtā. Es uh, pats dzīvoju pie robežas starp Franciju un Luksemburgu un jāsaka, ka šādos apgabalos, piemēram, upes, kas šķērso vairākas reģionas, tur šī apsaimniekošana ir sarežģītāka. Uh, un uh, ne vienmēr visus likumus izdodas īstenot tik ātri, kā mēs vēlētos. Jāsaka, ka ūdens bieži vien tiek izšķērdēts, nepiedodam izšķērdēts, piemēram, lauksaimniecībā, mājokļos, rūpniecībā. Domāju, ka pateicoties re reģionālajiem līdzekļiem un arī ES līdzekļiem ir iespējams ko vairāk darīt, un ūdens apgādes, ūdens apsaimniekošanas politika ir jāsavieno arī ar citām politikām politikas jomām. Jāsaka, ka ūdens nav nekāda prece, tā ir pārtikas prece, pārtikas produkts, un līdz ar to kā tādu to vajadzētu arī aplūkot. Paldies, un tagad Kristēvis lūdzu. Well, thank you, Chairman. I come... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu nopienotās karalistes un uzskatu, ka ūdens kvalitāte te būtu jābūt augstai vispārīgi. Es domāju, ka būtu nepieciešamas lielākas investīcijas šajā jomā. Un mūsu ūdenspiegāda sistēma pirms kādiem 25 gadiem tika privatizēta. Esmu liberāldemokrāts un es biju pret šo privatizāciju. Es biju apmierināts ar to, ka to pārvaldīja publiskais sektors, taču realitāte bija tāda, ka bija grūti piesaistīt investīcijas, lai sāktu visas izmaksas. Tad bija jauna sistēma, un tagad ir privātās kompānijas, kas pārvalda ūdeni, taču tos tās strikti regulē valsts pārvalde. Un regulators eh, liek uzņēmumiem veikt investīcijas, var ierobežot arī peļņu, ja nav investīciju, var uzstāt uz kvalitātes standartiem un visādi citādi regulēt šo sistēmu. Ir jāsaprot, ka ūdens piegāde ir ļoti dārga, ir ļoti dārga attīrīt upes un ir ļoti dārgi investēt sistēmās. Protams, tās ir tiesības, mēs varam to teikt, cik to gribam, taču ir jāsaprot, ka tas viss ir ļoti dārgi un ūdens lietotājiem attiecīgi par to ir jāmaksā. Tādēļ jānodrošina tas, lai tas notiktu pēc iespējas efektīvāk, taču pēc manas pieredzes apvienotajā karalistē var nodrošināt eh, to, ka to pārvalda privātais sektors, to darot efektīvi, taču nodrošinot to, lai būtu arī regulators, kas pārvaldītu to, lai visas intereses tiktu ievērotas. Paldies! Nākamais runātājs no zaļo puses. Paldies! Vispirms es vēlētos um, pateikties um, Anē Marijai Pere par šo iniciatīvu un par panākumiem, un ir skaidrs, ka tas viss ir ļoti svarīgi, sevišķi zaļiem, un es domāju, mēs šobrīd varam priecāties par šo demokrātijas uh, īstenošanos, taču apdomājoties, ko tad tieši mēs darīsim ar šiem panākumiem, ja neskaita pašu iniciatīvu. Un, protams, ka, kā jau teica iepriekšēji runātāji, ir skaidrs, ka ir um, būtiski jautājumi, kurus cilvēku uzdot. Taču kaut arī šis ir tāds demokrātijas īstenošanās brīdis, ir jāsaprot, kas notiks tālāk. Zemrekungs teica, Es piekrītu, ka ūdens ir cilvēktiesības, taču beig beigās tām ir dalībās, kurām būtu par to jādomā. Nu, bet tad ir jāizlēmj, ja mēs vienojamies par to, ka tās ir cilvēktiesības, tad arī Eiropas Savienībai būtu kaut kas darāms. Un līdz šim komisija nav pietiekami par to domājusi. Kādas tad ir, kāda ir piedāvājumi klimata pakotnes kontekstā? Runājot par um, slānekļa gāzi, piemēram. Komisija par to vispār nedomām. Ja mēs tiešām domājam, ka tas ir svarīgs jautājums, ja mēs domājam, ka ūdens ir cilvēktiesība daļa, tad mums tiešām kaut kas arī reāli ir jādara. Un nājot par privatizāciju, oficiāli tā nav komisijas nostāja, taču, ja mēs skatāmies uz trijotnes um, dokumentiem un uh, sapratnes memorandu, tad tur par to nav nekas teikts, bet progresa ziņojumā komisija kā daļa no trijotnes lūdz turpmāk privatizēt dzeramo ūdeni. Tātad komisija tiešām uzstājas privatizāciju. Ja mēs te runājam par cilvēktiesībām un ja mēs vēlamies nopietni uztvert šo iniciatīvu, tad mums kaut kas ir jādara. Un es ļoti ceru, ka otrajā sarunraundā komisija būs konkrētāka par to, ko tieši mēs darīsim politiskā ziņā uh, un nevis tikai priecāsimies par šo demokrātijas paraugstundu. Lielas paldies! Next speaker is Alda Sousa on behalf of the GUE. Please. <clears throat> Boa tarde a todos e a todas. Em nome do meu grupo, do GUE NGL. Paldies visiem savas grupas GUE vārdā. Es gribētu pateikties visiem, kas ir piedāvājuši šo iniciatīvu, visiem, kas ir cīnījušies par to, visiem tiem, kuri darīja. Uh, Eh, deva iespēju tai pārvērsties par realitāti. Es piekrītu visām šīs pilsoņu iniciatīvas prasībām. Piekļuvi dzeramajam ūdenim un sanitārijai ir eh, jābūt eh, cilvēktiesībām un nevar pret ūdeni izturēties kā pārdodam preci, jo tam ir jātā, bet publiskā īpašumā. Nevar pastāvēt privatizācija, ir jāgarantē piekļuvu ūdenim visiem. Es, Zēberkungs gan sacīja, ka nevar eh, iejaukties dalībvalstu lēmumos, taču gribu atgādināt, un kolēģi arī to sacīja, ka Eiropas komisija SVF veic intervences dalību valstīs ar stingrās taupības politiku tik brutālā veidā, ka ir pilsoņi iedzīvotāji, kuriem nav piekļuvs ūdenim manā valstī, Portugālē. Neseni skaitļi norāda, ka, piemēram, un arī citās valstīs, Atēnās ir noslēgts ūdens 22 tūkstošos dzīvokļu, jo cilvēki nevarēja samaksāt ūdens rēķinu. Mēs nevaram pieļaut to, ka nekas nenotiek. Mums ir jāpārtrauc šīs stingrās taupības un trojkas politikas, lai nodrošinātu to, ka varētu nodrošināt um, piekļuvu ūdenim un lai nebūtu runa par kaut ko utopisku un platonisku bez reāla saguma. Paldies! Esam noslēguši pirmo eh, diskusiju kārtu un tagad došu vārdu pilsoņu komitejai uz desmit minūtēm, lai atbildētu uz jautājumiem. Lūdzu. Merci, monsieur Le. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka, ja jūs piekrītat, tad varbūt es došu vārdu arī tiem, kas ir komitejas dalībnieki, lai nav tā, ka es pārstāvētu visus. Es domāju, ka, lai uzsāktu debates un viedokļu apmaiņu, būtu liederīgi teikt, ka Ir skaidrs, ka pamatiesības uz ūdeni, nu, tām nevajadzētu būt vienkārši tāda vēlmju līmenī, tam būtu jākonkretizējas. Šorīt mēs e, jau arī atgādinājām Šefkoviču kungam, ka mums e, jāsaprot, ka kaut arī mēs esam varbūt utopisti, tomēr komisijai mēs lūdzam uz savu likumdošanu paskatīties citādi jo ir lietas, kas ir atrunātas direktīvās un tiesību aktos, taču mēs ar to nesam pilnībā apmierināti, jo mūsu prioritāte ir ūdens kā pamattiesības. Un tam arī būtu jāparādās jaunos tiesību aktos, kas noteikti būtādi, tādi pamattiesību akti, kas sasaistītos ar jau esošajām direktīvām. Tagad došu vārdu kolēģim, kas ir no Zviedrijas un ir arī pilsoņu iniciatīvas komitejas dalībniece. Paldies! Ļoti bieži mēs, mums rodas iespējas, ka tikai jaunajās dalībvalstīs ir problēmas ar ūdens piegādi. Taču man ir jāsaka, ka pieeja svaigam ūdenim ir apdraudēta pat valstīs, kas tiek uzskatītas par turīgām. Mans pašas valsts Zviedrija ir viens no piemēriem. Piemēram, plūdu laikā ūdens piegāde nedarbojas. Nu šķiet plūdi būs tas, pie kā būs jāpierod tuvākajā nākotnē klimata izmaiņu dēļ. Taču šādas situācijas ar um, ūdens piegādes problēmām rodas uh, tādēļ, ka Zviedrijas ūdens piegādes kompānijas uzņēmumi nav pietiekami investējuši ne tikai veco tīklu uzlabošanā, bet arī jaunu tīklu izveidošanā ar atbilstošām iekārtām. Un šāds, um, šādas problēmas ir daudz lielākas un daudz lielākos mērogos nekā varētu likties um, no plašsaziņas līdzekļiem. mums vajadzētu pienācīgas investīcijas, un šīs investīcijas būtu nepieciešamas ļoti steidzami. Eiropā mēs pastāvīgi runājam par krīzi, pastāvīgi runājam par bezdarbu. Es domāju, ka mums, mēs varētu izmantot jēdzienu krīze arī raksturojot publisko investīciju situāciju ūdens piegādes jomām. Tādēļ mums tas ir nepieciešams šobrīd. Paldies! Paldies! Arī es esmu pilsoņu iniciatīvas komitejas eh, pārstāvis. Es gribētu atsaukties uz divu parlamentu deputātu teikto attiecībā uz trijotni un privatizāciju, ko mēs eh, redzam vairākās valstīs. Pirmkārt, Eiropas pilsoņu iniciatīva arī bažīs par šādu notikumu attīstību. Tur nekas nav teikts par um, pašreizējo privatizāciju, taču mēs par to bažījāmies, un mums būtu nepieciešama komisijas, um, komisijas atzinums, komisijas izvērtējums par to, kā tad šī privatizācija ietekmēs cilvēku tiesības uh, uz ūdeni. Taču tas nav iespējams, jo šobrīd uh, šādas tiesības vēl nav Eh, atzītas. Ja ūdens un sanitārija tiks atzīti par pamatiesībām, tad attiecīgi būs iespējams to paveikt. Daži runātāji minēja, man šķiet, Austrijas delegāts eh, to, ka dalībvalstīm ir jālem par to, vai ir jāļauj privatizēt eh, šos uzņēmumus. Taču ir valstis, kurās ir ļoti nopietni finanšu ierobežojumi, un ir skaidrs, ka ir arī trijotnes um, nolēmtais, un tātad, ja ir um, apmierinātība ar to, ka Grieķijā tiek privatizēts uh, ūdens uh, piegādes uzņēmums, tad ir skaidrs, ka uz valstīm šajā jomā tiek izdarīts zināms spiediens. Tātad ir nepieciešams konkrēts, konkrēts ietekmes izvērtējums par to, kā izmainīsies piekļuve ūdenim un tiesības, un tādēļ nepieciešams arī diskusijas par šiem jautājumiem. Es domāju, tas ir diezgan svarīgi. Ir svarīgi ūdens un sanitāriju kā pamatiesības iekļaut uh, Eiropas uh, Savienības tiesību aktos. Apvienotās karalistas pārstāvis teica, ka apvienotā karalistē ir privatizēti ūdens piegādes uzņēmumi. Mēs e, nesam. Mēs e, tad bažīmies par šiem jautājumiem un varam saskaties ar to, ka ir zināmas mamarā pretrunīgas e, prasības. Tātad šeit no vienas puses ir tas, ka mēs tik tiešām vēlamies, lai komisija apņemtos neliberalizēt ūdens piegādes eh, eh, uzņēmumu eh, tirgu. Tātad neprivatizēt un liberalizēt vis, visu šīs prasības nebūtu nav pretrunīgas. Pat Amerikāņu karalistē pēc 20 vai 25 gadiem sabiedrības viedoklis joprojām ir tāds, ka cilvēki vēlētos publiskos pakāpojumus. Ir cilvēki, kas apgalvo, ka šeit ir pretrunīgi viedokļi. Nu, nav pretrunīgi. Varbūt liberalizācija, taču reizē nodrošināt cilvēkiem pieeju ūdenim ir iespējams apvienot šos aspektus. Paldies! Bon. Vai vēl kāds vēlētos um, izteikties no pilsoņu iniciatīvas komitejas? Ja tā nav, tad turpināsim. Priekšsēdētā kungs. Esam noslēguši pirmo jautājumu kārtu. Tā bija veltīta garantēts ūdens un sanitārās ierīces visā Eiropas Savienībā. Nesam vēl tātad pieskārušies otrajam jautājumu lokam. Tagad Francos Grostēt divas minūtes. Remercie, monsieur... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šīm debatēm attiecībā uz pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas ir Lisabonas līguma jauninājums, kas attiec uz uh, tiesībām uz ūdeni, kas ir būtiskas cilvēktiesības, lai varētu ievērot citas pamatiesības uz dzīvību, uz veselību, uz cieņu. Un tas ir nozīmīgi veselībai, visas sabiedrības labklājībai. Tomēr man ir daži jautājumi, jo debat debatēs, kurās es piedalos, manī vieša bažas, ka izpratne varētu kļūt pārāk ideoloģiska un kas gribētu uzturēt, zinām, meidu sāncensību starp privātajiem publiskiem operatoriem un kas eh, kavētu koncentrēties uz autentiskas piekļūs ūdenim visiem nodrošināšanu, respektējot tos kvalitātes standārtus, kas ir pakļauti ilglaicīgas attīstības prasībām. Manuprāt, svarīgi būtu neiejaukties lēmumu pārvaldībā. Bū, ir svarīgi tas, ka ik viens Eiropas pilsonis, ka viņam tiek nodrošināta pieeja ūdenim, par kuru tas ir spējīgs no, norēķināties. Un domāju, ka šīs tiesības nevar būt atkarīgas no operatora formas, vai tas operators ir privāts vai valsts. Es domāju, ka svarīgāk ir kontrola pār to. Un katrai e valdībai ir jānodrošina publiskai lēmēji iestādei ir jābūt ar iespēju lemt, kam uzdot šo nodrošināšanu, bet atgādinot tūkstošgadus mērķus atzīstot eksplicīti e, tiesības uz ūdeni kā cilvēktiesības, Un atgādinot, ka 33% Eiropas eh, iedzīvotāju izmanto ūdens pakalpojumus, ko sniedz privātu operatoru. Un tā kā mums tiek norādīts, ka diviem miljoniem Eiropas Savienībā nav piekļuvis eh, ūdenim, citi pētījumi 20 eh, miljoni, tas ir komisijas pētījums, Tomas Mori institūts vairāki miljoni, un bez tam ehm, Austrum Eiropas valstīs eh, arī ļoti daudz cilvēki ir bez piekļūs ūdenim. Es gribētu noskaidrot patiesos skaitļus. Paldies! Paldies, Pēters Jārs, divas minūtes. Paldies! Es arī gribēju uzteikt visus pasākuma organizatorus. Jāsaka, ka tā ir eh, premjera pilsoņu iniciatīvas uzklausīšanai. Un, protams, Tas ir ļoti svarīgi, ka visi Eiropas pilsoņi zina, ka viņi kaut ko var ietekmēt un sākustināt. Mums šo uzklausīšanu jāuztver nopietni, un tas, ka cilvēki ir ieradušies tik kuplā skaitā, arī to pierāda. Es jau kādu brīdi darbojos politikā. Un mēs, protams, gribējām uh, uzklausīšanu organizēt nevis, lai apstiprinātu spēkā esošos uh, aizspriedumus, bet eh, veidot tādu dialogu, lai pilsoņiem arī būtu iespēja uzdot jautājumus un uz tiem atbildēt. Es nāku no kāda reģiona, kur mums šķita, ja visus lēmumus nodos pilsoņu rokās, tad viss būs vienkārši lieliski. Bet tad vienā brīdī tomēr uh, kaut kas mainījās, un es īstenībā esmu pret privatizāciju, un jāsaka, ka visu privatizējot jau automātiski mēs nepiedzīvosim kaut kādu leiputriju. Un Ehm, ūdenim ir jābūt pieejamam visiem, katrs to vēlas, un citi saka, ka ūdenim ir jābūt veselīgam, tīram, un uh, tam nav jābūt pārāk dārgam. Tam arī visi var piekrist, bet ko jūs uh, Uh, domājat par liberalizācijas aizliegumu, vai jums šķiet, ka tas automātiski nozīmēs arī privatizācijas um, modeli? Piemēram, Vācijā pašvaldības uh, ir atbildīgas, <clears throat> bet operatori ir uh, privāti, uh, viņi apsaimnieko šīs ūdens padevas iekārtas, un tas ir pilnīgi, mm, nu, tāds modelis, kas sev ir pierādījis praksē, un ir dažādi šādi augtie modeļi, pa pusēji um, komunālais modelis, pa pusēji privātais modelis. Mēs daudz uzmanības pievērsām tam, lai pašvaldību pieņemtie lēmumi eh, joprojām ietekmētu šo ūdens apsaimniekošanu kā tādu. Paldies! Paldies Pēterim Jāram, Marino Baldīni, divas minūtes. Sociāldemokrāta grupa. Svi građani trebaju čistu pitku vodu i kvalitetan sustav odvodnje. Čista pitka voda i od... Paldies! Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams kvalitatīvs ģermēs ūdens. Tās ir pamatiesības, kuras būtu par tādām arī jāatzīst, lai nodrošinātu pienācīgu ūdens piegādi visiem. Kad es eh, kļuvu par deputātu, tad eh, pamat uzstādījums bija pret privatizāciju ūdens piegādes uzņēmumiem. Es esmu no valsts, kas eh, nodrošina dzeramo ūdeni ar publiskas sistēmas starpniecību. 80% uh, pilsoņu izmanto šīs tiesības mūsu valstīm. Visi centieni tiek orientēti uz to, lai iedzīvotājiem ja būtu pieeja kvalitatīvam ūdenim un sanitārijai. Neviens cilvēks un neviena būta nevar izdzīvot bez ūdens. Taču četri no desmit cilvēkiem šajā mūsu pasaulē dzīvo bez pieejas uh, ūdenim un sanitārijai. Pašlaik daudzās Horvātijas un Eiropas Savienības daļās uh, ir plūdi. Un problēmas sakņojas nepareizā ūdens resursu menedžmentā. Manuprāt, mums vajadzētu šobrīd eh, pievērst eh, cilvēku uzmanību pienācīgai ūdens resursu pārvaldē un tās nozīmībai. Dzeramais ūdens un sanitārija ir pamatiesības, kas eh, nodrošina arī citu tiesību ievērošanu. Uz to viss balstās. Es nāku no pilsētas un no reģiona, kurā ir daudz ūdens avotu un resursu, kas apgādā ar ūdeni arī Sloveniju. Mums uh, ūdens pārvaldības jautājums ir ļoti svarīgs. Jānodrošina tūkstošgadus attīstības mērķi. Krīzes laikos ūdens jānodrošina visiem. Paldies. Tagad brīvais mikrofons. Pirmā uzstāsies Sūsas kundze, lūdzu. Hvala, hvala vam lijepo. Postavlja se pitanje ako pitka voda u 21. stoljeću bude imala ulogu koju... Paldies! Tagad rodas jautājums, vai 21. gadsimtā uh, Ūdenim būs tā pati loma, kas naftai 20. gadsimtā. Nu, tad jāsaka, ka ūdens e, varētu pat e, būt e, šī gadsimta simbols. Es ļoti augstu vērtēju šo iniciatīvu, jo tādā veidā ir iespējams īstenot šo participatīvo demokrātiju. Tāpat kā iepriekšējais runātājs, es nāku no Horvātijas. Un jāsaka, ka pēc Norvēģijas un Islandes mums pieder lielākā, lielākie ūdens resursi. Um, ūdens tiek uzskatīts par uh, tādu vērtību, un mēs uh, sevišķi uh, labi aizsargājam šo resursu. Nacionālajā līmenī tiek runāts par šo resursu saglabāšanu un. Um, kvalitāti. Šādus resursus nedrīkst privatizēt, un uh, jāsaka, ka šādi mēģinājumi noteikti Horvātijā cietīs neveiksmi. Protams, neaizmirsīsim arī subsidaritātes principu. Tādēļ gribēju pavaicāt, vai nav tā, ka dažās dalību valstīs nacionālā vai reģionālā līmenī nav nekādu, nekādas izvēles iespējas. Pagājuši gadu es vaicāju, vai ir iespējams izmantot solidaritātes fonda līdzekļus, lai varētu cīnīties pret katastrofu sekām Horvātijā. Tā ir man, tas ir mans jautājums komisijai. Paldies, Paskals kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Paldies, gudātie kolēģi, dāmas un kungi. Šī pilsoņu iniciatīva ir pierādījusi to, ka ūdens pārvaldības jomā Eiropā ir um, zināma anarhija, ko varam konstatēt vairākās valstīs. Vairākās valstīs valsts ir iesaistīta ūdens pārvaldībā, citās savukārt tas ir privātā sektora ziņā. Manā valstī ūdens pārvaldība nodrošina valsts, taču pievienojoties Eiropas Savienībai, mūs vairāk vai mazāk piespieda uzsākt liberalizācijas procesu, proti ūdens pārvaldību privatizē. Un šīs privatizācijas rezultātā cenas ir strauji kāpušas, un pašlaik tās ir desmit reizi augstākas nekā agrāk. Šobrīd situācija ir tāda, ka tie, kam ir, kam agrāk bija pašiem sev ūdens piegādes sistēma, eh, atslēdz ūdeni, viņi nevar vairs nodrošināt um, samaksu par šo ūdens piegādi. Tātad. Um, nav iespējams eh, izmantot eh, šīs tiesības, jo pieeja ūdenim ir pamatiesības, eh, pieeja ūdenim ir pamatiesības, neskatoties uz to, kā organizēts tirgus. Euh, paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirms jau paldies par jūsu iniciatīvu. Man bija jautājums, kas attiecās ne tik daudz uz ūdens sadali vai pārvaldību, kas varētu būt privāta vai publiskā sektora joka, jo, rokās, taču drīzāk es gribētu runāt par ūdens attīrīšanu, jo mēs zinām, cik attīrīšanas jomā izmaksas ir augstas, sevišķi lielās pilsētās. Attīrīt ūdeni miljonu lielā pilsētā izmaksā ārkārtīgi daudz, valstī šādos gadījumos nav uh, līdzekļu, tā pievēršas uh, privātiem sektoram, un uh, tad ir uh, nodokļu atvieglojumi un uh, citi ieguvumi, lai piesaistītu privāto sektoru, taču rodas problēmas kvalitātes un izmaksu ziņā, tad galu galā patērētājiem izmaksas pieauga. Un valsts savukārt ir tādā kā zemākā stāvoklī attiecībā pret privāto sektoru, un tad ir tāda kā maskētā privatizācija. It kā tā nav privatizācija, ir koncesija, ir tāme un pēc tam tad ir šīs sarunas. Es domāju, ka tas drīzāk ir bīstamāk nekā vispārīgie principi. Es domāju, ka principu ziņā mēs esam vienojušies, taču problēma ir piemērošanā un īstenošanā praksē. Tieši tur ir vislielākās problēmas un lamatas, un mēs tur varam redzēt dažādu veidu privatizācijas formas un pieejas problēmas un uh, izmaksu uh, problēmas um, lai pieeja būtu nodrošināta arī trūcīgākajiem. Tāpat attīrīšana lauku reģionos, kur ir pilnīgi citas problēmas. Tur ir attīrīšanas stacijas, kas ir mazas un kas vairumā gadiem ir privātpersonu ziņā izmaksas, un daudz kā tas ir ļoti dārgi. Es ceru, ka mēs pievērsīsimies arī šim jautājumam. Paldies! Esam arī noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Tagad vārds pilsoņu iniciatīvas uh, komitejai un Pērēts kundze atsauksies uz ekspertu jautājumiem, lūdzu. Merci, monsieur Grot. Paldies, Grots kungs. Sāksim ar pēdējo jautājumu. Jo mūsu vidū ir eksperts vismaz sanitārijas jautājumus, bet es domāju, ka viņš varēs arī atbildēt uz Durānas kundzes uzdoto jautājumu. Un pēc tam es došu vārdu uh, Janam Vilemam un Gerhardam, un pēc tam arī izteikšos par publiskā privātā jautājumu. Didie, lūdzu. Paldies, man sauc Didie, es pārstāvu CŽT organizāciju, es strādāju sanitārijas dienestā, un neesmu gluži eksperts, tomēr man ir zinām pieredze šajā jomā. Problēma ir tā, ka. Kā desmitiem gadu laikā ir notikusi liela kavēšanās, kas ir um, jāpanāk šodien. Šī, šāda kavēšanās ir izmaksājusi dārgi, un šobrīd ir iespēja um, publiskajiem, uh, privātajiem uzņēmumiem nāk klajā ar saviem priekšlikumiem, un tie, kas ir iekavējuši, ir vieglāk izmantot tādu eh, viņu pakalpojumus, nekā attīstīt savus dienestus. Es atgriezīšos pēc brīža pie publiskās, publiskās sadarbības jautājuma. Atgādināšu, ka gan Francijā, gan arī citās Eiropas valstīs ir tādas struktūras, kurām ir savu pieredzi sanitārija ziņā, un kas varētu atbalstu nodrošināt šobrīd publiskā, publiskā sfēras attīstība Eiropā norit grūti un eh, trešās pasaules valstīs, Āfrikā, Indijā, eh, tie attīstās straujāk, bet Eiropā ir grūti nodrošināt tādu sadarbību, kas dotu iespēju vērsties pie publiskiem operatoriem un kas var, varētu sniegt palīdzību attīstībai. Piebildīšu, ka ikvienam Eiropietim, kurš nu, uzskata, ka ir jāsaglabā šie ūdens resursi, vai tas attiektos uz ūdens eh, apgādi vai sanitāriju, mēs zaudējam inženierijas ziņā, jo, ja, piemēram, runājam par Franciju, tad kopš Francijas e, revolūcijas laikiem pašvaldības ir atbildīgas par ūdeni un sanitāriju, bet fakts, ka ir notiekosi dienestu privatizācija, tas nozīmē, ka kompetences pamazām zūd. I, I... We need a doctor. Please immediately. Yeah. Feier. Is he a doctor or somebody else who can? Okay, it's. Zālē ir ārsts, lūdzam atsaukties.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 So, ich bitte, ich bitte wieder die Plätze einzunehmen. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Und der Betroffenen geht's jetzt besser und wir Jāsaka, ka cietušiem iet labāk un mēs varam turpināt savu uzklausīšanu. Der Bürgerausschuss erhält jetzt. Lūdzu, vārds pilsoņu komitejai. Tātad varat turpināt eh, tur, kur jūs pārtraucāt savu uzstāšanos. Merci, monsieur le président. Not... Paldies, priekšsēdētāji, kolēģis Didier Dimons eh, savu uzstāšanos eh, pabeidza un lūkšu Gebhārdam tagad izteikties. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Dott, ich bin deutscher Rep. Paldies. Esmu Vācijas pārstāvis šajā komitejā pilsoņu komitejā un gribētu reaģēt uz Jārkunga teikto. Viņš situāciju salīdzināja pašreizējo situāciju uh, ar situāciju demokrātiskās Vācijas laikos, nu es nepieļaušu šādu salīdzinājumu. Struktūra ir pilnīgi savādāka, ir demokrātiski likumi un pašvaldības pašas lēmīja, kā organizēt šo kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu un ūdens padevi. Jāsaka, ka daļai no pašvaldībām, no šīm komunālajām pārvaldēm arī Vācijā, Austrum Vācijā ir arī privāti īpašnieki, bet nestoties uz to un uz akcijas vārstību, pilsoņu nodevs joprojām ir stabilā līmenī. Protams, kā Katrā reģionā situācija ir savādāka, bet šajos uzņēmumos jāsaka, citreiz par 10 līdz 15% nodevas ir pat zemākas nekā tad, ja uh, šī apgāda, ūdens apgāda pilnībā ir valsts rokās. Līdz ar to cenas ir stabilas un ir iespējams arī finansēt procentu likmes uh, privātajiem uh, akciju īpašniekiem. Tātad mums ar to jāiepazīst pietiekam rūpīgi, nevis tā uh, jāapgalvo, ka tas uh, ir pilnīgi uh, līdzās nosatāms tādam tīri valsts uzņēmumam. Paldies. Merci, Rart. Je donne la parole. Paldies. Došu vārdu nākamajam runātājam pēc kura būs Pedro un Tomāzo, un pēc tam, es domāju, mēs arī būsim noslēguši šo sadaļu. Paldies, Anmarī, paldies eh, priekšsādātāji. Varbūt tāds eh, pašai, eh, pašlaik būtu tāds secinājums. Uzklausot politisko partiju pārstāvjus, mēs varam secināt, ka tie atbalsta cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju. Ja mēs uzklausām šo vēstījumu no parlamenta, rieģējot uz uh, Eiropas pilsņu iniciatīvas uh, prasību un uh, pārēju pastāvu iniciatīvu, tad mēs varam secināt, ka ir vēlme īstenot praksē. Es domāju, tas ir tāds skaidrs vēstījums no šīs institūcijas. Runājot par liberalizāciju un privatizāciju, es domāju, ka Jārkungs uzdev ļoti tiešu jautājumu ja mēs skatām Eiropas pilsoņu iniciatīvas prasības, tad mēs prasām to, lai Eiropas komisija apņemtos neliberalizēt ūdens un sanitārijas pakalpojumus, un mēs vēlamies, lai tas atspoguļotos arī tiesību aktos, lai tas nebūtu vienkārši mutiska apņemšanās vai paziņojums, vai tikai šajā komitejā tas tiktu diskutēts, bet lai Eiropas komisija ar likumdošanas starpniecību apņemtos to neliberalizēt. Ne tikai Eiropas Savienības kontekstā, bet arī izniecības nolīguma kontekstā, pie kā mēs arī atgriezīsimies nākamajā sesijā. Tāpat ir maldi saistībā ar liberalizāciju, privatizāciju un citiem jautājumiem. Un, lai kā arī būtu, tātad Eiropas pilsoņu iniciatīva aicina Eiropas komisiju skaidri to norādīt likumdošanā, ka nebūs liberalizācijas. Tāpat arī <clears throat> tika norādīts tas, cik svarīgi ir, lai cilvēktiesību ietvars tiktu īstenots uh, un ņemts vērā šādos apstākļos. Tāpat ANO pamatnoteikumi šajā kontekstā ir um, kāds kaits punkts, uh, kā orientēties Eiropas Savienības likumdošanā. Pedro un Tomazo. Paldies. E, šeit ir runa par ideoloģisku problēmu. Ideoloģija no slikta, ideoloģiskā daudzveidība ir laba nosacījuma, ka pastāv respekts starp tām. Bet šeit ir runa tikai par ideoloģiju vienu. Tad, kad Spānija pirms trim, di tri, trim dienām 200 ģimenes Heresā tika noslēgt ūdens padeve. Mēs sākām skaitīt, un tā, nu jau ir tūkstošiem ģimeņu, kam tiek noslēgts ūdens, un man jautājums ir, jā, eh, valdība to pieļauj. Tas ir saskaņā ar e, tiesiskumu Eiropa atļauj Spānijas valdībai tā rīkoties, un šeit, manuprāt, ir nevis ideoloģijas problēma, bet kaut kas vairāk Itālijā savukārt bija 30 miljonu itāļu. Ļoti daudz varbūt labēji, varbūt daudzi kreisie, kas izteicās par šo jautājumu, un tā nebija ideoloģijas problēma. Manā pilsētā pirms 20 gadiem tika privatizēta sanitārija. Uh, divi lieli uzņēmumi, oficiālās izmaksas, ieskaitot kapitalizācijas, eh, am, kapitāla amortizāciju un pārējo 15 centīmu par kubikmetru. Otrais uzņēmums 0,40 eh, eh, centīmu par kubikmetru, trīs reizes vairāk. Aragonā 1,30 eiro par kubikmetru, praktiski desmit reizes vairāk par eh, privāto piegāzi. Mēs varam dot brīvu izvēli pilsoņiem, um, tāpēc, ka ir noticis referendums un izteikšanās bija masīva šajā sakarā, tādējādi mēs baidāmies rīkot referendumu par ūdens jautājumu. Vielen Dank, damit sind wir. Paldies! Esam uzklausījuši pilsoņu iniciatīvas komiteju. Tagad došu vārdu Venīngas kundzei, kas ir vides ģenerāla direkcijas pārstāva. Paldies priekšsēdētāji, sveicināti visi apkārtējie. Es gribēju, protams, arī Ehm, no savas puses pateikt, ka esmu ļoti gandarīta piedalīties šajā pirmajā pilsoņu iniciatīvas uzklausīšanā par tiesībām uz ūdeni. Gribu teikt, ka esmu ieradusies, lai sniegtu atbildes par vides jautājumiem, kā tas ir saistīts ar šo iniciatīvu. Daudzi runāja arī par eh, vienoto tirgu, bet par to labāk eh, nākamajā jautājuma kārtā varēs pastāstīt mūsu kolēģi kā arī par uh, šo starptautisko dimensiju. Es ceru, ka es jums varēšu pastāstīt kaut ko vairāk par vidas jautājumiem. Protams, ūdens ir nepieciešams uh, dzīvībai, cilvēku veselībai, un tas ir ļoti nozīmīgs ekonomisks resurss. Tādēļ mums, protams, ūdens uh, resursi ir jāaizsargā, ņemot vērā arī uh, vides un ekoloģijas aspektus. Šī politika ir ļoti uh, izkops. Pēdējo gadu laikā ir uh, atkrituma direktīva, ūdens pamatdirektīva, lai uh, garantētu piekļuvi tīram uh, dzeramajam ūdenim un uh, dažādām sanitārajām ierīcēm. Ir šī ūdens pamata uh, direktīva, kurā ir runāts par ūdens uh, apsaimnieku aprēķināšanu. Varu teikt, ka saskaņā ar mūsu rīcībā esošiem datiem apmēram 95% no ES iedzīvotājiem ir piekļuve eh, dzeramajam ūdenim. Un, ja mēs eh, runājam eh, saskaņā ar direktīvā noteiktajiem ūdens kvalitātes standartiem, tad tie ir atbilstoši kritērijiem par vismaz 90%. jāsaka, ka, ja mēs runājam par um, notaku ūdeņu direktīvām, tad 95% no notaku ūdeņiem tiek um, atbilstīgi apsaimniekoti. Bet man arī jāsaka, ka ir arī atšķirības uh, vērojams dalību valstīs un īstenošana nenorisinās visur pietiekami labi un vienādi labi. Līdz ar to noteikti ir jāuzlabo īstenošanas un atbilstības rādītāji, ja mēs runājam par kanalizācijas ūdeņiem un notekūdeņiem un to apsaimniekošanu. Mēs redzam, ka daudz dalību valsts tomēr ir. Um, saņēmušās un savus mājas darbus pilda labāk, pateicoties arī kohēzijas uh, fondiem. Kopš 2007. gada 2,6 miljoniem cilvēku ir uh, piekļuve labākajam, kvalitatīvākam uh, dzeramajam ūdenim un uh, tiek uzlabots arī ūdens attīrīšanas iekārts un no 2007. līdz 2013. gadam tika sniegts ES uh, finansiālais atbalsts gan kanalizācijas sistēmu uzlabošanā, gan arī dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanā. Tie tagad ir apmēram 22 miljoni eiro. Ja mēs runājam par atbilstības rādītājiem un atbilstības līmeni, ir sevišķi apsaimniekojot kanalizācijas ūdeni, galvenokārt ir uh, sasniegti visi nospraustie mērķi, arī izmantojot lielu daļu ES finansējuma. Tika izmantoties arī dažādas pārbaudes un arī šī burkānu un pārtagas izmantošanas metode ir sevi pierādījis praksē. Protams, eh, nav šaubu, ka mums ir vēl daudz darāmā, ir sagatavots rīcības plāns 2012. gada rīcības uzmetumam, un tas ir minēts arī eh, pamata direktīvā. Jāsaka, mums daudz uzmanības vajadzēja pievērst tam, lai dzeramā ūdens kvalitāte būtu nemainīga arī runājot par mazajiem piegādes uzņēmumiem, it sevišķi perifērajos un lauku reģionos. Mums vajadzēja piesaistīt investīcijas, lai varētu uzlabot ūdens attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas ūdens apsaimniekošanas um, uh, tehnoloģijas. Mēs, protams, vēlamies, lai uh, infrastruktūra būtu pietiekami laba visā ES teritorijā. Ir arī jātīsta eh, jaunās, inovatīvās tehnoloģijas, nevien lai eh, garantētu tīra ūdens piegādi, bet eh, lai esošo ūdeni izmantotu pietiekami efektīvi un nešķērdējot šo tik vērtīgo resursu. Uh, ir iekļautas arī um, klauzulas par izmaksu atgūšanu, tad, ja tiek runāts par uh, ūdens apsaimniekošanu kā tādu dalību valstīs. Un visu beidzot, mēs vēlamies labāk informēt patērētājus, ieviest visu uh, piedāvāto pakalpojumu caurskatāmību. Esam sagatavojuši vairākus rīcības plānus, esam jau ķērušies pie darba, lai uzlabotu arī data, datu pārvaldību sadalas sistēmās un kopīgi ar dalību valstīm esam sagatavojuši īstenošanas programmas investīciju plānus, nosprauduši prioritātes, domājot arī par finansējumu iespējām. Uh, Ja mēs runājam par ūdens kvalitāti, mazos apgādes uzņēmumos ir izstrādāts vadlīnija dokuments. Mēs atbalstām pāraugu prakses ieviešanu, lai šie mazie uzņēmumi varētu labāk tikt pārvaldīti. Un mēs uh, arī esam paredzējuši vairāku likumdošanas aktu pārskatīšanu, piemēram, direktīvu par prioritārām vielām nesen tika aktualizēta. Uh, Eh, gruntsūdeņu direktīva arī tiks pārskatīta jau ļoti drīz, un ja runājam par eh, dzeramā ūdens eh, direktīvu, mēs esam gatavi veikt arī tās analīzi un pārskatīšanu. Un vēl gribēju pieminēt, eh, tas jau arī izskanēja zālē, ka eh, cilvēku sabiedrība ir labāk jāiesaista visos šajos darbos. ES likumdošanā jau ir paredzēts mehānisms labai a, eh, pilsoņu iesaistei, kas ir saskaņā ar Arhūsas konvenciju. Tas tāpat ir minēts ES likumdošanā, a, lai izvērtētu to, kā projekti un a, dažādas ierīces ietekmē vidi. Noslēgumā es gribētu pateikt, ka Eiropas Savienības politika attiecībā uz ūdeni pēdējo desmitgažu laikā ir garantējusi to, ka ļoti lielam cilvēku skaitam ir piekļūt īram dzeramajam ūdenim un dažādām kanalizācijas ierīcēm. Jāsaka, ka joprojām ir daudz izaicinājumu. Mēs turpinām konsultācijas ar dalību valstīm un iesaistītajām pusēm. Un tas būs izšķirīgi svarīgi, lai varētu parūpēties par to, ka atbilstība ES likumdošanai ir uh, Uh, garantēta, lai visiem Eiropas Savienībā būtu piekļūt tīram ūdenim un sanitārajām ierīcēm. Paldies, tagad došu vārdu uh, Māstrēms kundzei, lai viņa teikt noslēgumu vārdus pirmajai diskusiju kārtai. Vienu minūti. Ja, tack för det. Det har varit en eh, fantastiskt eh, intressant diskussion. Paldies. Manuprāt, tās bija ļoti interesants debatas. Bija ārkārtīgi interesanti uzklausīt uh, runātāju sacīto, bet es domāju, ka mēs varam vienoties par to, ka ir daudz izaicinājumu vairākās jomās. Es domāju, ka ir ļoti liela pārliecība par to, ka mēs esam jau visu sasnieguši, taču ir vēl tik daudz darāmām, lai nodrošinātu to, ka mēs tiešām aizsargājam ūdens resursus, kas ir apdraudēti. Šorīt mēs eh, diskutējam ar komisiju un vēlējāmies, lai būtu lielākas eh, apņemšanās un saistības attiecībā uz globālajām problēmām, kas skar ūdens resursus. Tāpat ir skaidrs, ka cilvēku pieeja ūdens resursiem Eiropā ir apdraudēta. Tādēļ mums ir jānodrošina, lai šī pieeja būtu nodrošināta. Paldies, paldies visiem runātājiem par prezentācijām pirmajā raundā. Tagad pievērsīsimies otriem raundam. Globālā pieeja ūdenim un sanitārijai visiem. Mainīsim tagad eh, runātāju sastāvu. Paldies jums par piedalīšanos un aicināsim nākamos runātājus. So we will first start with the member of the Tātad sāksim ar pilsoņu iniciatīvas komitejas pārstāvi Pedro Arojo. Arojo kungs, lūdzu, jums piecas minūtes. Vārds jums. Muchas gracias. Paldies. Mēs E, pasaulē piedzīvojam dramatiski paradoxālu situāciju. Pasaules ūdens krīze, ūdens planētā, zilajā planētā. Krīze, kas nav um, trūkuma problēma, bet gan sekas konverģencei trim lielām nelaimēm. Pirmkārt, nenoturīguma um, krīze, kuru mēs esam izraisījuši paši savās ekosistēmās. Otrkārt, Eh, nabadzības krīze eh, sociāla, ekonomiskajā, amorālajā sistēmā. Un trešā pārvaldības krīze ūdens un sanitārijas eh, dienestos no privatizētāju puses, kas pārveido pilsoņus par vienkāršiem klientiem, nobīdot malā vistrūcīgākos un neaizsargātākos. Nabadzība, demokrātijas trūkums, Eh, noturīguma trūkums ir šīs krīzes saknes. Eiropas Savienība ar ūdens pamadirektīvu eh, mēģina risināt pirmo no šiem trūkumiem un šodien īsteno uh, vadīja pasaules līmenī attiecībā uz ūdens ekosistēmām un vides vērtībām un uh, ambīcijām. Tomēr mēs esam kļuvuši par upuri adekvātām līkuma došanas trūkumam attiecībā uz dažādiem dienestiem, kas attiec uz ūdeni gan ūdens ražošanā, gan sanitārijas ziņā. Mēs esam novērsušies no nabadzības un nevienlīdzības problēmām, kā arī no pretrunām, kas izriet no ūdens dienas privatizācijas. Kopumā mēs sociāli esam um, padarījuši mūsu likumu uh, par tādu, ko ikviena dalībvalsts var interpretēt pēc savas patikas. Pilsoņu iniciatīva tiesības uz ūdeni ar praktiski diviem miljoniem parakstu pieprasa uzsākt debates par šīm sociālajām vērtībām. Uh, Un šajās debatēs ir jāskata pilsoņu tiesības un pienākumu Eiropas Savienībā, bet ar ētisku konsekvenci, kas nodrošina piekļuvi dzeramajam ūdenim un sanitārijai kā cilvēktiesībām, kā to apstiprināja apvienoto nāciju ģenerālā asambleja. Šajās debatēs mēs varētu nošķirt tiesības uz 30, 40 uh, litriem dienā no tiesībām piepildīt baseinu. Tie, un tā ir iniciatīva, kas dotu iespēju Eiropai atgūt prestižu cilvēktiesību vadības ziņā, kā arī nostādīt cilvēktiesības pāri tīrai tirgus loģikai. Debates, kas dot mums iespēju atgūt vadošo po pozīciju, ko mēs esam zaudējuši šobrīd un ko šo īstenot citas valsts pasaulē. Šajā sakarā mums ir jāatzīst, ka ūdens ziņā vērtības pārsniedz tirgus kapacitātes un šo eh, dienestu piesaistīšana cil, eh, cilvēktiesībām, kas ir universāls pēc raksturā, nonāk pretrunā ar uh, tirgus loģiku. Laikā, kad ir vajadzīgi jauni modeļi pārvaldībai, ne tikai uh, publisko īpašo pārvaldībai, mēs aicinām stiprināt principus un kritērijus, ko piedāvā ūdens pamatdirektīva, lai varētu saglabāt mūsu ūdens sistēmas. Otrkārt, formāli atzīt piekļuvi ūdenim un sanitārijai, kā pamat cilvēktiesības Eiropas pamat likumdošanā. Treškārt, veicināt papildus likumdošanu jau esējošajai ūdens direktīvai, kas regulē e, sociālās vērtības e, saistībā ar ūdens izmantošanu, garantējot e, primārumu piekļuvai ūdenim kā pamat cilvēktiesības. Ceturtkārt, atzīt, ka vērtību un tiesību sarežģītība liek domāt par ekosistēmām, par piekļuvu ūdenim sanitārijai un balstoties uz piekļuvī tiesībām piekļūt ūdenim, mums ir jāveido turpmākie uh, Eh, likumdošanas ietvari saistībā ar ūdeni, pārveidojot tos par jaunu perspektīvu eh, publiskā. Eh, tajā pašā laikā atsakoties no novecojušiem publiskas pārvaldības modeļiem. Tāpat arī norādot, ka tādi dienesti kā tiesiskums uh, Eh, citi pamat eh, pakalpojumi nedrīkst tikt ne pir, pirkti, ne pārdoti. Un piektkārts. Eiropas Savienībai konsekventi ir jāīsteno savu globālā atbildība, piedāvājot efektīvas starptautiskās sadarbības programmas, kas ir balstītas uz solidaritāti un bezpējas principiem. Un nepiedāvājot slēptas privatizācijas formas, publiski privātu pasākumus, kas, ko visā pasaulē pazīst kā Eiropas privatizācijas modeli. Paldies! Paldies! Tagad būs pirmā jautājuma kārta. Lūkšu visus ievērēt atvēlto laiku, jo esam jau nedaudz iekavējuši. Un es gribētu, lai kolēģi varētu izteikties arī trešajā diskusiju raundā. Un, protams, kolēģi vēl uzstāsies ar prezentācijām. Gribu, lai viņiem tam atlikt pietiekam daudz laika. Eh, Mišela Striflera ir eh, attīstības komitejas referente. Trīs minūtes, lūdzu. Merci beaucoup. Paldies! Es ļoti priecājos pārstāvēt um, komiteju un šī iniciatīva, kas ir pirmā šajā jomā, ir ļoti būtiska. Ūdens pieeja un sanitārijas pieeja ir um, vairākos ANO tiesību aktos norādīta kā pamatiesība, un tāpat mēs varam atsaukties arī uz tūkstošgadus attīstības mērķiem ANO 2016. gada ziņojums norāda, ka dzeramā ūdens jomā mērķis jau tika sasniegts 2010. gadā, taču sanitārijas jomā vēl ir jāveic eh, progress. Es uzskatu, ka šis eh, ceļš vēl ir ļoti ilgs, kas mums ir ejams, lai panāktu to, ka šis, eh, šīs tiesības ir tiešām universālas. 2,5 miljardiem iedzīvotāju joprojām nav iespējas um, piekļūt uh, sanitārajam ūdenim. Vairākums šo cilvēku dzīvo subsahāras reģionām. Mēs varam konstatēt, ka attīstības valstīs uh, ir um, nepieciešams veikt atkarīgi daudz investīciju, un Eiropas Savienība šajā jomā ir ieguldījis ļoti daudz uh, līdzekļu un centienu. Ūdens kvalitāte ir ļoti būtiska cilvēka dzīvībai un veselībai. Un šie resursi, kas ir ļoti ierobežoti, rada dažādu veidu spriedzi gan politiskā, gan sociālā līmenī, garantijas piekļuvai dzeramajam ūdenim. Ļoti bieži ir dažādu konfliktu cēlonis. Ūdens pieejamība un kvalitāte ir ļoti būtisks jautājums, un mūsu politika būtu jādefinē konkrētāk un apdomātāk šajā jomā, piemēram, tirzniecības un enerģētikas politika būtu jāorientē tā, lai tiktu ņemt vērā šie jautājumi. Tāpat nevajadzētu neliederīgi izmantot šos ūdens resursus um, vajadzētu koncentrēties uz eh, liederīgiem un tieši, tiešām vitāli svarīgiem mērķiem. Tāpat jādomā par klimatu pārmaiņām un ciltumnīcas efektu, kas eh, rodas, un arī zini saistīts ar šo jautājumu. Eiropas uzņēmumi būtu jāstimulē šajā jomā un jāveicina tiesību aktu ievērošana, kā arī jāsaprot, ka atbildīgi patērējot ūdeni, varam veicināt šo tiesību ievērošanu, nepērkot uh, produktus, kas uh, ir ražoti neliederīgi, izmantojot uh, ūdeni. Tūkstošiem cilvēku saslimst un mirst no slimībām, kas ir saistītas ar netīru ūdeni un tā patēriņu, un tātad ūdens un sanitārija ir fundamentālas tiesības gan Rio konferencēm, gan citur Eiropas Savienība ir paziņojusi par savu apņemšanos veicināt dzeramā ūdens piekļuvis iespējas visiem pasaules iedzīvotājiem. Tādēļ vēlos pateikties šīs pilsoņu iniciatīvas organizētājiem par to, ka ūdens piekļuve visiem un visur ir iekļauts šajā iniciatīvā, un šeit mums jādomā gan globālā, gan lokālā līmenī. Paldies! Fiona Hall, es zinu. Fiona Hall, uz pusotru minūtu, lūdzu. Thank you. I take up the... Paldies! Es iepazinos ar Strifleres kundzes uh, runu. Tur ir teikts, ka uh, tūkstošgadas attīstības mērķus neizdosies uh, sasniegt, un UNICEF 2010. gadā jau teica, ka nabadzīgākajiem cilvēkiem nav izredžu piekļūt tīrām kanalizācijas iekārtām, un tāpat uh, bēdīga situācija ir. E, Uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 1,1 miljardam 2013. gadā bija savas dabīgās vajadzības jānokārto zem klajām debesīm. Nu, es domāju, tas ir vēl tā ļoti maigi teikts par to, kādos apstākļos šiem cilvēkiem jādzīvo. Jāsaka, daudz cieši no parazītiem, no caurējas un citām ar uh, netīru kanalizāciju saistītām slimībām. Ļoti daudz bērni nabadzīgajās valstīs arī mirst no no uh, caurejas un citām līdzīgām slimībām. Un, protams, šāda apstākļa arī nelabvēlīgi ietekmē psihisko un fizisko attīstību. Protams, tas ir saistīts arī ar vīdi, ar ekoloģiju. 90% 90% eh, dažādu vielu eh, nokļūst eh, nabadzīgākajās valstīs upēs un ezeros. Līdz ar to mums ir nepieciešamības tādas kanalizācijas iekārtas, kas atrodas vai nu no maisaimniecībā vai ļoti tuvu tai, ir jābūt labākām uh, Eh, notekūdeņa apsaimniekošanas iekārtām un jāparūpējas, lai uh, attīstības uh, ietvars pēc 2015. gada ņemtu vērā arī uh, šo sanitāciju un kanalizāciju. Es gribēju pavaicāt komisijai, ko jūs esat darījuši šajā kontekstā un uh, kā jūs rūpējaties, lai tam netikt aizmirst. Krizogēlis kungs lūdzu. One and a half minute, please. Pusotru minūtu. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, σίγουρα μιλάμε για τους στόχους. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad mēs runājam par um, tūkstošgadus mērķiem, par um, tiesībām piekļūt ūdenim, tīram ūdenim, par sanitāriju, mēs atzīstam, ka tās ir globāls tiesības, tiesības visiem, bet kā tās tiks īsterots praksē, tīpaši Eiropas Savienības attīstības politikā? un arī nolīgumos ar trešajām valstīm. Ļoti svarīgi apzināties to, ka krīze nekavē īstenot privatizācijas politiku. Mēs to esam redzējuši, ka Grieķijā, Horvātijā, piemēram, krīzes dēļ ir, notik, ir eh, tikuši privātizēti ūdens apgādes uzņēmumi Tad, kad mēs runājam par caurskatāmību Eiropā un pilsoņu dalību, tad svarīgs ir princips, kā arī sadarbībā ar trešām valstīm vienmēr ir norādīts, ka ir jābūt, jānotiek konsultācijām ar pilsoņiem attiecībās hidroresursu izmantošanu. Ir jānodrošina tas, lai pilsoņiem būtu savs vārds sākāms ūdens ziņā, un arī attīstībā palīdzība ir jāparedz sociālie nosacījumi nedrīkst vienkārši īstenot eh, plašus darbus, bet ir jānodrošina tas, lai eh, dzeramais ūdens un sanitārija tiktu nodrošināts tiem, kam tā ir nepieciešama. Ir jānodrošina tas, ka ūdens pārvaldība netiktu balstītu uz peļņu. Un visbeidzot, ir jānodrošina ekoloģiskās inovācijas jā, aizsargā pazemes ūdeņi. Dažkārt notiek piesārņošana, noplūdes, ūdens tiek izmantots eh, ieguvs industrijās, naftas ieguvē. Šie jautājumi ir jārisina trešajām valstīm, tā skaitā. Yeah. You are Gavin. <laughs> Sorry, still listening to Finnish or another language. I don't know. Atvainojiet, es joprojām klausos. Uh, Paldies, priekšsēdētāj kungs, par doto vārdu un vēlos um, izteikt gandarījumu par šo pilsoņu iniciatīvu. Es domāju, ka nav nekāds pārsteigums, ka ūdens ir šīs pirmās pilsoņu iniciatīvas uh, pamatjautājums, jo ūdens ir dzīvība. Protams, ūdens ir cilvēku tiesības, tas ir acīm redzami. Taču, ja mēs vienkārši to atzīstam, tas jau cilvēkiem automātiski nedos pieju ūdenim un sanitārijai. Ir jānodrošina tiecīgi apstākļi, lai mēs varētu tiešām panākt to, ka šīs cilvēktiesības īstenojas praksē visā pasaulē. Mēs esam daudz diskutējuši par liberalizāciju, privatizāciju, ūdens dienestiem, taču lielākais ūdens piegādātājs pasaulē ir pati daba. Un, godīgi runājot, daba, daba e, ir apdraudēta. Pašlaik tās kapacitāte nodrošināt mūsu ar tīru ūdeni ir apdraudēta. Un Eiropas Savienība ir labs piemērs tam, kā mēs varam izstrādāt e, stingru likumdošanu, un komisija par to arī cīnās, tas man būtu jāsaka, taču tieši dalībvalstīs šis jautājums nevienmēr ir prioritāšu augšgalā. Mans jautājums pilsoņu iniciatīvas pārstāvjiem ir tas, vai jūs atzīstat to, ka daba ir pamats tīram ūdenim mums visiem, un ja mēs eh, cīnāmies par ūdeni kā cilvēktiesībām visā pasaulē, tad mums ir jācīnās arī par dabu. Paldies! Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Paldies. Tagad sakos brīvais mikrofons. Viena minūte. Ines Elsanders. Gracias, presidente. Sí, siento por... Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju izteikties eh, pirmīt, bet man bija jāuzstājas citā komitejā. Gribu pateikties eh, par šo pilsoņu iniciatīvu, kas ir sasniegusi savu mērķi, un apsveikt arī Eiropas parlamentu par iespēju noturēt šo uzklausīšanu. Domāju, ka saturs dažus mēnešus pirms Eiropas vēlēšanām ir ārkārtīgi būtisks pārbaudīt, nodrošināt to, ka pastāv pilsoņiem iespēju šo iniciatīvu īstenot tik svarīgā jautājumā, kā piekļuvu ūdenim un sanitārijai, kā cilvēku tiesībām. Un parlamentā mēs balstoties uz ūdens direktīvu, esam varējuši nākt klajā ar citām prasībām, uh, kā meklēt eh, resursus, eh, nodrošināt ūdens piegādi ģimenēm, lai netiktu pārtraukta ūdens piegādi, kā arī runājot par citā, situāciju valstīs, kur ir uh, sarežģīta situācija ar ūdens apgādi. Un tika piedāvāts izmantot 1% um, resursu no tarifiem, lai varētu atbalstīt šīs ģimenes. Tāpat arī gribētu konkrētāk izteikties pirmkārt par infrastruktūru privatizāciju, kur tas varētu būt uh, Eh, pati pēdējā instance. Tāpat arī domāju, ka arī dažādos pārrobežu risinājumos ir jāmeklē, eh, jāmeklē risinājumi, lai novērstu konfliktu situāciju. Paldies, Aleksandra Papadopulos uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es E, paužu gandarījumu par šo pilsoņu iniciatīvu, jo tā ir pirmā, kurai izdevās savākt turpat vai divus miljonus pārakstu. Es biju referenti par Eiropas pilsoņu gadu un domāju, ka ir jāstiprina šī aktīvā pilsonība un ir jādara ļoti daudz šajā sakarā. Mani pārsteidz lielā nevienlīdzība, kur pastāv attiecībā pret ūdens izmantošanu. Ir pamats direktīva, ir stingri noteikumi Eiropā attiecībā uz ūdeni, un ilgus gadus es biju atbildīgi par ūdens mikrobioloģisko kontroli. Es varēju sekot šai direktīvas eh, attīstībai, bet, piemēram, Āzijas, Āfrikas valstīs direktīva nav spēkā. Uh, Turklāt mani lielas bažas vieš trojkas iniciatīva, jo pēc eh, trojkas prasībām notiek privatizācijas un tādējādi ūdens E, kļūst par peļņas objektu. Mēs dzīvojam vērtību krīzē, un tas manī vieš lielas bažas, un es gribētu zināt, ko šajā sakarā domā Eiropas komisija. Rēna kungs e, saka, ka Eiropas Savienība neatbalsta privatizācijas, ka tā pieņem neitrālu nostāju. Kurš tad uzspiež trojkai šīs darbības? Vai tas ir SVF? Gerald Heffner bekommt jetzt für eineinhalb Minuten das Wort. Jā, was mich hier so beschäftigt, un ich spreche jetzt auch. Hefner kungs uz pusotru minūti. Jā, es šeit varu runāt arī kā lūguma rakstu komitejas loceklis. Mēs esam izveidojuši tādu kā saziņu ar pilsoņiem. Uh, Jūs visu laiku mums vaicāt, vaicājat, kā tad tiek pieņemt šie politiskie lēmumi un jābūt arī tādām principiālām debatēm par mūsu politikas vadlīnijām, kā to visu uh, pa, savienot, kā panākt šo elementu saspēli. Tātad apmēram 1,9 miljonu pilsoņi ir izteikušies pret ūdens pakalpojumu liberalizāciju un ir apgalvojuši, ka ūdens ir eh, prece, kas pieder pilnīgi visiem. Un ir daudz valsts, kur šie pakalpojumi ir privatizēti, bet eh, tajā pašā laikā mēs esam liecinieki tam, ka trojka uh, arī Spānijā un Portugālē veic šo ūdens pakalpojumu privatizāciju. Gribēju komisijai pavaicāt, kā jūs varat garantēt, lai Trojka eh, īsteno tādu politiku, kas būtu paprātām mūsu pilsoņiem kā ārpolitikā uh, un attīstības sadarbības politikā ņemt vērā arī uh, šo ūdens resursu jautājumu, lai visiem būtu piekļuve ūdenim, bet uh, jāgarantē vienlaicīgi, lai cilvēki nākotnē nekarotu par ūdeni, kā tas kādreiz notika naftas dēļ, ir jābūt startautiskiem līgumiem, un mums, protams, ir jāparūpēs, lai ārpolitika tiktu piekopta mūsu pilsoņu, nevis milzīgu konfliktu koncerni interesēs, kas vēlas tikai iedzīvoties peļņā. Tāds, nu, ir mans jautājums. Paldies Heifnera kungam. Tagad vārds pilsoņu iniciatīvas komitejai. Desmit minūtes, lūdzu. Lūdzu, tad paši uh, izdomājiet, kurš runās un cik ilgi, bet neilgāk par desmit minūtēm viskopā. Sì, eh, grazie. Inizio io e poi eventualmente lascio la parola ai Paldies. Uzsākšu es un pēc tam došu vārdu kolēģiem. Vispirms es gribu pateikties par to, ka ir uzdots būtisks jautājums. Mēs redzam, kā tiek apstiprinātas tiesības uh, uz ūdeni kā cilvēktiesības, un jautājums ir par to, kā šo tiesību ievērošanu garantēt. Garantēt kādas cilvēku tiesības nozīmē atteikties no fakta, ka ūdens var būt komerciāla prece, ar kuru palīdzību var īstenot komerciālu aktivitāti, lai gūtu peļņu. Bet da, tagad daži elementi, lai parādītu, kāda ir situācija. Pēdējo desmit gadu laikā, precīzāk 13, ko, jo kopš 2001. gada, mēs redzam, kā pasaulē mainās perspektīva attiecībā uz ūdens privatizāciju Tādu gadījumu ir 81 gadījums, no kuriem ap 50 industrializētajā pasaulē, ap 30 attīstības valstīs un 20 aptuveni gadījumi ir bijuši Francijā. Un 15 pēc eh, Parīzes eh, lēmumā ūdeni demunicipalizēt. Ir vairākas lielas pilsētas, 15 kopskaitā, kuras ir demunicipalizējušas ūdeni un kas ir nodevušas ūdens apgādi privātiem uzņēmumiem. No šiem 15 gadījumiem 12 pārvaldīja Eiropā um, esošas uh, multinacionālas akcijas sabiedrības. Un Citur ir bijis pretējs process Buenos Airesā, La Pasā, Daresalamā un arī Indonēzijā, Džakartā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pasaule tiek domāts par piegāžu kvalitāti. Un tas arī parāda, ka sabiedrība aizvien vairāk un valsts sektors spēja nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanu pār mazākām izmaksām, jo ļoti bieži tiek samazināta tad peļņas daļa. Es runāju nevis ideoloģiskā ziņā, bet vienkārši, lai parādītu, kas notiek pasaulē ar dažādām valdībām un uh, tad, kad pie varas ir atšķirīgu politisku sājumju pārstāvji. Eiropai savā ārpolitikā ir jāpliecina, ka ūdens pieder pie cilvēktiesībām. Mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar principu deklarāciju. Mēs vēlamies pasākumus, kritērijus, kas respektētu šo cilvēku tiesību esamību, un par šo jautājumu jau runāja Spānijas deputāts, Krieķijas deputāts, un būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība un Trojka piedāvātu uz, izslēgt ūdeni no privatizācijas jomas pat ja pastāv stingrās taupības pasākumi. Ja ūdens e, ir, ir viena no cilvēku tiesībām, tad tās ir jānodrošina visiem. Un jāceras, ka no viena ieguldīta dolāra hidrosistēmās e, atdeve ir daudz nozīmīgāka un būtiskāka visai sabiedrībai costi nella sanità. Gan kā sociāli labumi, mazākas sanitārās izmaksas, veselības izmaksas, e, vides ziņā un tā tālāk, jo sabiedrība var efektīvākā veidā garantēt resursu ievērošanu šo resursu pārstrādi, tīrāku vidi un pievienošu vēl vienu aspektu, kas maz tika, par ko maz tika runāts, bet kas kļūst aizvien steidzamāks pasaules mērogā. Es eh, strādāju grupā, kas sadarbojas apvienotajām nācijām, un nesen notika mums debates. Par kurās izskanēja doma, ka mēs neesam gatavi nodrošināt pildu cilvēku vajadzības tad, kad iestājas kādā ar ūdeni saistīta katastrofa. Un kad iestājas šāda katastrofa, tad ir jādomā par rīcību, un Eiropas Savienība ir jādomā par tādām sadarbības politikām, attīstības politikām ar attīstības valstīm, brīvās tirzniecības līguma ietvaros, un šajos nolīgumos ir jāņem vērā fakts, ka runāt par ūdeni, nodrošināt ūdeni, tas nozīmē garantēt piekļuvi cilvēktiesībām. Tāpat ir jādomā par resursu aizsardzību, izvairoties no tā, ka izskan aicinājumi uz privatizāciju. Nav tik svarīgi, vai tā būtu liberalizācija vai, vai, vai privatizācija, nav svarīgi, kā mēs to nosaucam, bet ir jānodrošina piekļuvi pat tiem, kam ir vāji ienākumi. No otras puses, es domāju, ka ir jāveido tāda politika, kas aicina uz publiskā, publiskā sektora sadarbību, izmantojot Eiropas uzņēmumu pieredzi un kompetenci kompetences. Tas ir ļoti svarīgi, tas dod iespēju attīstīt arī vietējo ekonomiku. Tas eh, ir svarīgi arī trešajās valstīs. Un ņemot vērā vietējos apstākļus, sociālos un vides apstākļus, jo. Una globalizzazione così come Ir skaidrs, ka mēs nevaram tikai atsaukties uz globalizāciju, kā tā ir notikusi līdz šim brīdim. Domāju, ka Eiropas Savienība varētu sniegt apmierinošu atbildi uz pilsoņu uh, iniciatīvu konkrēti parādīt, kā Eiropa klausās uh, savos iedzīvotājos. Cīnīties pret neusticību, kas vērsts pret Eiropas Savienību, un Eiropa pasaules acīs būtu kā cilvēku tiesību aizstāve, kā attīstības modeļa aizstāve, tādam modelim, kas spēja apie, apvienot cilvēku tiesības un sociālo attīstību. Varbūt Pedro vēl grib kaut ko piebilst. en el minuto y medio. Que... Otras minūtes laikā, kas man ir atlikusi. Gribu sacīt, ka šīs cilvēku tiesības nebūs sasniedzams, ja mēs necīnīsimies par mūsu ekoloģisko telpu, par eh, tīras ūdens resursiem. Trūcīgajiem ir nepieciešamas tīras upes, tā nav bagāto problēma, bet Šeit ir runa par trūcīgākajiem, kuri palīdz cīnīties pret dabas piesārņošanu. Un e, Niko šajā sakarā visā Latīņa Amerikā, Āfrikā, e, raktuves, kas ir upju augštecēs, turpina piesārņot lauksaimniecisko zemi, piesārņo to, kas plūst pa caurulēm ģeometriskā e, progresijā, un mums pat šeit nav startautiskas aplēses veiktas. Desmitiem tūkstiešu nāvis gadījumu ir no bioloģiskas piesāņošanas Limā ar deviņiem miljoniem iedzīvotāju. Publiski izskanēja. Nav E, nav viņiem e, tīra dzeramā ūdens, jo cauruļu vados plūstošais ūdens ir smago metālu piesārņots. Tāpat arī hidroloģiskā frakturācija, agrotoksiski piesārņotāji un citi. Man vairs, e, mans laiks ir aizritējis. Paldies! Paldies! Tagad gribētu dot Vārdu komisijas pārstāvjiem klausam Rudišhauseram. Četras minūtes. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender, äh, meine Damen und Herren. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Man arī ir liels prieks šodien piedalīties diskusijās. Domāju, ka mums arī ir kas sākāms ūdens, notiek ūdeņu apsaimniekošana, tas vienmēr būs viens no jautājumiem, ko apspriedīsim. Ap attīstības eh, sadarbības kontekstā, tas ir minēts arī visos mūsu dokumentos, un jāsaka, ka Eiropas Savienība visā pasaulē ir par 60% eh, ieguldījusi attīstības sadarbībā, un es domāju, ka mēs drīkstam arī to tā godīgi teikt, un tieši tādēļ E, ka tas ir ES pilsoņu pienesums, tā ir viņa nodokļa nauda, tad, protams, viņiem arī ir interese, kas notiek trešajās valstīs. Tikai daži piemēri. Uh, Mēs esam apņēmušies vēl papildus 3,1 miljārdu uh, izdot, lai cīnītos pret nepietiekamu uzturu. Un jāsaka, bieži vien uh, nepietiekams uzturs ir lielāka problēma nekā bats pasaulē. Un, protams, mēs uh, uh esam arī apņēmušies vairāk līdzekļu uh, piešķirt arī ūdens piegādēji. Iepriekšējā plānošanas periodā mēs 2,5 miljārdus tikai Eiropas komisija vien ir investējusi uh, attīstības valstīs un uh, apmēram 60 partneru valstīs. Jāsaka, ka liela daļa no šīs summas ir piešķirta kā kredīti. 2 miljārdi eiro un 200 miljoni eiro bija šie kredīti, ko piešķīra attīstības bankas. Īstenībā šī summa pat uh, ir vēl lielāka, ja mēs pieskaitām klāt visus kredītus. Daudz runāja par tiesībām. Protams, ka mūsu attīstības sadarbības politika ir balstīta uz visām atbilstošajām ANO rezolūcijām un lēmumiem. Līdz ar to, ja mēs runājam par ūdeni, ūdens resursiem, mēs vienmēr ievērojam likumus un tiesības protams, jāņem vērā arī kādas ir vajadzības. Naudai visvairāk ir jātiek ieguldītai tā, tur, kur tā ir visvairāk nepieciešama. Uh, Ja mēs runājam par ūdens nozīmi, par to jau runāja Stīflers kundze un citi kolēģi, tas ir viens no tūkstošgadus attīstības mērķiem, un šajā jomā mums vēl ir jādara vairāk, vēl vairāk jāpiepūlas, tādēļ tai ir jābūt prioritātei arī turpmāk. Vairāki kolēģi runāja par šīm tiesībām pēc pusotras, eh, pēc pusotra gada Ņujorkā tiks rakstīta jauna darba kārtība pēc 2015. gada, un komisija, uzstājoties ar paziņojumiem, ir e, vienmēr uzsvērusi, ka ir atbildīgi jātiec pret mūsu resursiem, tie ir ļoti taupīgi jāapsiemnieko, un tādēļ mēs par to runāsim arī Ņujorkā, lai e, tās tiktu uzskatīts par saistībām, tāda taupīga attieksme pret resursiem, un tas ir jāievēro arī attīstības sadarbības kontekstā. Vēl daži jautājumi, ko es vēlējos pieminēt. Jau minēju, ka mums ir kopīga ES politika. Ja, piemēram, komisija kādā valstī ūdens apsaimniekošanas jomā dara nedaudz mazāk, tad uh, tur uz vietas piedalās vairākas dalību valsts un citas organizācijas. Tā tad ir šī jau um, iepriekš norunātā darba sadale. Un tāpat jāpasaka, ka attīstības sadarbība var būt palīdzība tik tālu, ja uh, arī uz vietas tiek sniegt šī palīdzība. Mums ir nepieciešams partneru organizācijas, kas attiecīgo valstu teritorijā kaut ko dara. Arī Eiropas Savienības diplomāti šeit dara ļoti, ļoti būtisku darbu. Es negribu tagad uh, iedzināties detaļās, bet varu atkal atkārtot, ka šīs iniciatīvas mērķis noteikti ir mūsu attīstības sadarbības eh, viens no stūrakmeņiem. Paldies! Um diese Runde dann zu schließen, bitte, Frau. Kavanelli kundze lūdzu tagad noslēgumā. Um, molto rapidamente. Paldies, ļoti īsi. Manuprāt, um, visbūtiskākais um, attīstības politikā ir tas, ka būtu vairāk jāņem vērā mūsu fundamentālā nozīme. Raugoties uz šo jautājumu, ir jāsaprot, ka te ir saikne ar enerģētikas politiku un ar pārtikas drošības, pārtikas nodrošinājumu politiku. Tādēļ mēs uzskatām, ka pasakot, ka ūdens ir cilvēktiesības, Tas ir skaidri saprotams uzstādījums un um, jāsaprot, ka šobrīd nav iespējams garantēt pienācīgu dzīvi visiem planētas iedzīvotājiem. Manuprāt, ir būtiski uzsvērt um, šādu aspektu. Ja mēs atzīstam, ka ūdens ir cilvēktiesības, un izslēdzam to no iekšējā tirgus noteikumiem, kā arī no brīvās uh, tirzniecības noteikumiem. Tad um, ir jāsaprot, ka šāda veida rīcība nereti var novest pie uh, neprognozējām pārmaiņām, taču es domāju, ka šo iniciatīvu mēs varam iet pareizajā virzienā. Paldies, esam noslēguši otro diskusiju kārtu. Tagad atkal šeit nomainīsies runātāji, un tad varēsim runāt par nē ūdens pakalpojumu liberalizācijai. Nu, tad mums vēl kāda stunda ir palikusi diskusijām. Ja, Lūkšu nomainīt šeit eh, vārdu plāksnītes, lai runātāji varētu atrast savu vietu. So, ich bitte doch alle, die Plätze wieder ein. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. And then we can start with the third round, no liberalization of water services. Tagad uh, eh, runāsim par nē liberalizācijai ūdens pakalpojumu jomā un došu vārdu Otokungam uz piecām minūtēm. Viņš pastāstīs par uh, to, kādi mērķi viņiem ir svarīgi. Paldies, lūdzu! Uh, Tagad Ota kungam vārds. Paldies, Grotis kungs. Diskusijās jau izskanēja daudz dažādu atziņu un domu un mēs esam pateikuši, kāds ir mūsu moto, proti cilvēku tiesības ir svarīgākas par tirgus interesēm. Tā tad nē ūdens pakalpojumu eh, liberalizācijai. Nu, tā ir tāda vispār zināma gudrība. Mēs negribam ierobežot šos resursus. Ūdens ir svarīgs cilvēku dzīvībai un veselībai. Piekļuva tīram dzeramajam ūdenim un kanalizācijai ir uh, priekšnosacījumi vispār cilvēktiesību ievērošanai tādā kā tiesības uz veselības aprūpi un izglītību. Līdz ar to mēs apgalvojam, ka ūdens nav nekāda prece. Uh, to sakot, mums ir uh, jāsaprot, kurš tad tirgojas. Tie ir privāti uzņēmumi. Bet viņi te nevēlas uh, ievērot cilvēku tiesības, tās nav uh, viņu galvenās prioritātes. Cilvēktiesību īstenošana un panākšana ir īstenībā valsts uzdevums. Tirgotājiem nav par to jārūpējas. Un mums, protams, ir jāatceras, ka piekļuva ūdenim ir viena no cilvēktiesību sastāvdaļām. Iniciatīvā mēs norādījām, ka ūdens apgādēji ir jānorisinās pēc iespējas tuvāk pilsoņiem, lai būtu iespējama arī uh, participatīvā demokrātija. Mums līdz ar to ir uh, jāpiešķir īpaši uzdevumi arī pašvaldībām. Uh, Ūdens ir tāds dabīgs monopols, un attiecībā uz to mēs nevaram izmantot vienotā tirgus principus un normas. Pašvaldībām ir jāuzņems sava atbildība, jāveic kontroli, ja nepieciešams, jo tā ir demokrātijas sastāvdaļa. Tādēļ mēs pieprasām, lai ūdens un ūdens resursi tiktu pasludināti par visu īpašumu un uh, jānosaka, lai ūdens apsaimniekošana nenotiktu saskaņā ar vienotā tirgus likumiem. Īsnībā tā jau ir desmit gadus veca Eiropas parlamenta pieņemta rezolūcija, kurā tas ir teikts. Līdz ar to šo kopīgo pilsoņu īpašumu neviens nevar uzurpēt un um, uz tā rēķina iedzīvoties peļņā. Jāsaka, ka tam ir jātiek atrunātam arī ES likumdošanā. Tādēļ mēs ļoti atzinīgi vērtējam arī to, ka ūdens apgādes, uh, ūdens apgāde ir izņemta no koncesiju direktīvas. Mēs uzskatām, ka tas ir pirmais solis tajā virzienā, lai uh, uz ūdeni neatiecinātu vienotā tirgus parametrus un normas. Un noteikti ES likumdošanā vajadzētu runāt par to, ka uh, šī visiem pieejamā ūdens apgāde ir viena no prioritātēm. Mēs, protams, esam apzinājušies, ka ir pretenzijas pret to, lai uh, tad, kad tiek vēstas sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumiem, nolīgumiem, tur tiktu runāts arī par ūdens apgādi. Šādi nolīgumi galvenokārt kalpo tikai tirgus mērķiem un uh, noteikti pārkāpja cilvēku pamattiesības, uh, lai piekļūtu tīram dzeramajam ūdenim. Tās augtās uh, arbitrāžas procedūras Tad, kad komunas uzņemas e, milzīgu finansiālo risku, lai pieņemtu demokrātisks lēmums par ūdens piegādi, noteikti ir jāņem vērā kā strīdšķiršanas mehānisms. Un mūsuprāt, Eiropā jau ir vairākas iespējas nospraust kritērijus dalību valstu līmenī, uh, piemēram, Nīderlandē un Vācijā tas jau notiek vairākus gadus, ir iespējams līdz ar to ievērot uh, apgādes drošību un kvalitātes. Um, noturēšanu, ņemot vērā to, ka paaugstinās uh, pastāvīgās izmaksas, ir jādomā par paraugu prakses izmantošanu. Uh, Komisija ar veicināšanas programmas palīdzību var uzlabot eh, ūdens apgādi visā Eiropas Savienībā. Tagad daži vārdi par eh, tām valstīm, kas eh, izlēma izmantot privāto uzņēmumu pakalpojumus. Jāsaka, ka uzņēmumi, protams, ir uh, nopelnījuši uh, sniedzot šādus pakalpojumus, un jāsaka, ka pilsoņi arī um, līdz ar to ir maksājuši no savām kabatām, lai uzņēmumi varētu iedzīvoties peļņā, jo tas ūdens ir tāds dabisks monopols, un līdz ar to uh, ir jāievēro caurskatāmība šādos privātos uzņēmumos, ir jāpublicē peļņas rādītāji, un pašvaldībās uh, pašnoteikšanās iespējas ir jāpiešķir arī pilsoņiem. Uh, Tādēļ šī atskaitīšanās, caurskatāmības un participācijas uh, direktīva Eiropas Savienībā ir jāievēro pēc burtu un gāra. Paldies! Paldies! Tagad mums patiešām ir ļoti uzmanīgi jāskatās pulkstenī. 18.30 tūki beigs savu darbu. Mums ir jārunā lakoniskāk, lūkšu visus ievērot sev atvēlēto laiku, izteikties kodolīgi. Protams, runājot par tik svarīgu jautājumu, tas nav tas vienkāršākais uzdevums. Tagad būs <clears throat> jautājumi. Katram runātājam pusotra minūte. Lūkšu jūs to nepārkāpt. One and a half minute, please. Merci. Euh, je voulais tout d'abord. Paldies. Es vēlētos um, vispirms teikt, ka, manuprāt, um, jautājums par pieejamību ūdenim nav tikai tiesību un efektivitātes uh, jautājums, bet, uh, ja mēs skatāmies uh, uz iepriekš teikto šīs iniciatīvas kontekstā, tad es kā iekšā tirgus un patērētie tiesība aizsardzības komitejas eh, pārstāve vēlētos eh, koncentrēties uz otrajā punktā izteikto par eh, šo pakalpojumu izslēgšanu no liberalizācijas un iekšējā tirgus. Un es domāju, ka te ir nedaudz sajaukti jēdzieni proti ūdens kā tāds un pakalpojumi, kas saistās ar ūdens piegādi. Jo ir um, paskaidrots, ka šeit runa ir par ūdeni kā dabas resursiem, kas būtu jāizslēdz no iekšē tirgus noteikumiem. Tad šeit es vēlētos teikt, ka ir neskaidrība, un es vēlētos to konkretizēt. Ir skaidrs, ka ūdens ir visu īpašums, taču ūdens pakalpojumi tā ir cita lieta. Un jautājums tad ir par to, vai tie būtu jāizslēdz no iekšējā tirgus. Iekšējā tirgus noteikumi attiecas uz daudziem pakalpojumiem, to starp uz vispārīgu um, sabiedrībai um, nepieciešamiem pakalpojumiem un tātad. Um, šeit ir būtiski saprast, kāds būtu konkrētais labums iedzīvotājiem, ja Eiropas Savienība izvēlētos tādu vai citādu pieeju vai instrumentus eh, runājot par pieejamību, finansējumu un investīcijām. Paldies! Evelyn Gephardt, eineinhalb Minuten. Äh, Dankeschön. Gerhards Klons, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Auta kungs, jūs runājāt par ļoti nozīmīgu jautājumu, proti, ka ūdens ir jāpasludina par um, kopīgo visu pilsoņu īpašumi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka ūdens kļūst par preci, ar kur uzņēmumi iedzīvojas peļņā. Mums ir jāparūpējas, lai visiem iedzīvotājiem būtu piedāvāts kvalitatīvs daramais ūdens. Jūs pieminējāt arī brīvās tirniecības līgumus. Uh, Un viena nodaļa ir veltīta arī publiskā iepirkuma procedūrai un vispārīgas nozīmes uh, pakalpojumiem. Tagad es gribu vaicāt komisijai, nevien uh, Otta kungam, bet visai komisijai kopumā, ko jūs esat darījuši, kāda ir jūsu nostāja un kā jūs ņemsiet vērā šo pilsoņu intereses un ne jau tikai to, kas ir parakstījuši šo iniciatīvu, bet arī vispārēju, jo noteikti arī viņiem tas ir svarīgi. Kā tad jūs panāksiet to, lai šī atsauce tomēr kaut kā klusīntēm slepeni netiktu iekļauta brīvās tirzniecības līgumā? Jo mums jau, protams, ir jāprūvēs arī par investīciju aizsardzību. Paldies! Paldies, nu vienkārši priekšsīmīga disciplīna pusotra minūte, ne sekundi ilgāk. Thank you. Als nächstes. Haide Rūle, arī pusotra minūte. Paldies, gribēju pateikties par pilsoņu iniciatīvu un atceroties diskusijas par pakalpojumu koncesiju piešķiršanu, es īstenībā godīgi sakot necerēju, ka mēs varēsim panākt vairākumu par to, lai ūdeni kā preci izņemtu no šīs direktīvas aptvērumu. Un, lai gripas kundze, uh, Mēs te nerunājam par privatizāciju, un par īpašumu tiesībām, tas ir dalību valstu uh, kompetencē, bet mēs runājam par liberalizāciju, par tirgus atvēršanu un pakalpojumu direktīvā tas skaidri apsvērumos ir teikts. Ir ļoti labi, ka ūdens tika izņemts no aptvēruma un labi, ka tas netiek pakļauts ES liberalizācijas normām. Un īstenībā par to esam diskutējuši jau vairākas reizes. Esmu priecīgi, ka mēs uzvarējām. Uh, Bet gribu uzdot jautājumu komisijai. Mēs uh, sasniedzām kompromisu un kompromisā tika teikts, ka būs pārskata klauzula. Pēc diviem, trim gadiem ir jāpaskatās, kā uh, šī direktīva un tas, ka ūdens tika izņemts no tās aptvēruma, ietekmēs situāciju. Ne jau to, kā tas ietekmēs vienoto tirgu, bet gan kā tas ietekmēs situāciju kopumā, ņemot vērā to, ka ūdens ir. Uh, tāds kopīgs lagums ar īpašu raksturu. Kā jūs to varēsiet definēt? Un kas tiek pieprasīts pilsoņu iniciatīvā? Tā tad ļoti konkrētas prasības. Mēs negribam, lai pēc pieciem gadiem tas, ko esam sasnieguši, atkal um, tiktu padarīts par uh, neesošu kaut ko. Uh, Mums ir jāpasaka, ka ūdens nav tāda parasta ikdienišķa prece, bet jāsaka, ka nedrīkst um, pieļaut to, lai ūdens tiktu liberalizēts Eiropas līmenī. Paldies! Haide Rulē! Paldies, Haidē Rulē! Denis De Jongs, divas minūtes. Eineinhalb, entschuldigung, eineinhalb. Ich... Pusotras, atvainojos, saka priekšsādātājs, pusotra. Pusotra. Paldies! Nu, man jau šķita, ka jūs esat īpaši laipns pret mani un dosiet man divas minūtes. Jā, es gribēju pateikties pilsoņu iniciatīvas autoriem un iekšējā uh, tirgus komiteja, protams, domā arī par um, tirgus uh, noteikumiem un interesēm, bet mēs saprotam, ka iekšējiem tirgum ir arī savas robežas. Uh, un uh, robežas ir saistītas arī ar, ar šiem vispārīgas uh, nozīmes pakalpojumiem, un esam tādēļ uh, priecīgi, ka no koncesiju direktīvas aptvērumu ūdens tika izņemts, un es lūgtu komisijas, no komisijas kādas garantijas, lai tā tas arī paliktu, bet jāsaka, ka tomēr komisija atbalsta privatizāciju gribēju pavaicāt komisijai, nu kā tad var šeit būt tāds līdzsvaru trūkums, tādas pretrunas, tātad izņemt ūdeni no um, koncesiju direktīvas un otras puses tomēr runā tik daudz par privatizāciju. Piemēram, Nīderlandē ir uzņēmumi, kas ārzemēs darbojas kā privātu uzņēmumu, bet Nīderlandē tas nenotiek. Ko komisija par to domā, ko, to par, domā, ko par to domā pilsoņu iniciatīvas autori? Un tagad uh, uh, atsaukšos uz Evelīnas Gerbhards teikto par šo līgumu ar ASV. Uh, ja, piemēram, eh, ir kāda īpaša laika apstākļi, piemēram, eh, Grieķijā, vai tur eh, šis līgums neradīs problēmas. Paldies, tagad vārdu došu pilsoņu komitejai, lai atbildētu uz jautājumiem. Astoņas minūtes neilgāk. Jā, ja, es möchte ähm, ganz kurz äh, darauf eingehen. Daži vārdi par to, par iniciatīvu un par koncesiju direktīvu. Es jau pirms tam teicu, ka koncesija direktīva nebija nu, tas galvenais jautājums, par kur mēs domājam, sagatavojot savu iniciatīvu. Bet eh, debatēs, kas notika sabiedrībā, iespējams tas izskanēja nedaudz savādāk. Līdz ar to esam patiešām priecīgi, ka ūdens ir izņemts no šīs direktīvas apsvēruma. Bet, ja tiek runāts par šīm pārskata klauzulām, tā tad nav nekādu garantiju, ka tas viss netiks atkal direktīvā kādā brīdī iekļauts. Tādēļ mēs apgalvojam, ka ir nepieciešams pateicoties iniciatīvai, panākt to, lai likumdevēji pateiktu, ka nevajadzētu liberalizēt uh, ūdens pakalpojums un ka tas notiks arī nākotnē. Tā tad mēs vēlamies šo apņemšanos panākt to, lai tiesības uz ūdeni tiktu uzkrāts par cilvēku tiesību sastāvdaļu. Un tas attiecas gan uz ūdens pakalpojumiem un ne tikai uz to, vai mēs uzskatām ūdeni par preci vai nē. Yes, thank you. To continue. Paldies. Gudrihāna kungs atbildot Legripas kundzei, viņa ir gatava atbalstīt pirmo un trešo iniciatīvas iniciatīvu, proti cilvēku, tiesības uz ūdeni kā cilvēktiesības un tiesības kopumā, bet uh, kā tad tas sasaucas ar to, ka uh, daudzi vēlas, lai ūdens pakalpojumi tiktu liberalizēti. Jā, mēs gribam, lai komisija un citas iestādes apņemas uzņemas juridiskas saistības nepadarīt ūdeni par uh, liberalizētu preci. Un tas nav saistīts ar uh, vietējo līmeni. Uh, Protams, dalību valstīm ir jāparūpējas, lai šī cilvēktiesību sastāvdaļa tiktu ievērota, un pašvaldībām ir jāveic savi uh, uzdevumi. Ja ANO referents par cilvēku tiesībām uz ūdeni ir uh, ļoti skaidri pateicis, kas šādos gadījumos ir jāievēro. Bet tagad jūs redzat, manā rokā ir 20 eiro banknote. Ja jūs varēsiet nosaukt kādu um, uzņēmumu, kas darbojas Eiropas Savienībā un nav franču uzņēmums vai uh, spāņu uzdevums, tātad, ja jūs varētu man nosaukt kādu uh, šādu uzņēmumu, jūs varēsiet vinnēt 20 eiro. Tātad uzņēmumu, kas nav ne franču, ne spāņu un kas darbojas ūdens apgādes uh, pakalpojumu jomā Eiropas Savienībā. Lūdzu. Un jūs būsiet vinējuši 20 eiro. Labi, nākamā diskusiju kārta. Pirmā, kas uzstāsies, ir Sofija Okunī. Pusotra minūte. Euh, Dāmas un kungi, vispirms es vēlētos euh, izteikt gandrību par pilsoņu iniciatīvu un par šodienas euh, uzklausīšanu, jo tā ļauj diskutēt par ūdens problemātiku, kas ir ļoti svarīgi. Es eh, cīnos par jaunu finansu mehānismu īstenošanu ūdens un sanitārijas jomā, un es ļoti priecājos par šīm debatēm, sevišķi pirmo un trešo punktu, un, protams, par visām debatēm kopumā. Taču es vēlētos eh, koncentrēties uz liberalizācijas eh, jautājumiem. Pārāk bieži par to tiek runāt šajos, ja, šajā kontekstā. Viena trešdaļa Eiropas eh, iedzīvotāju izmanto ūdens un sanitārijas pakalpojumus ar privāto pakalpojumu sniedzēju starpniecību. Es vēlos uzsvērt, ka pat, ja privātais operators nodrošina šos pakalpojumus, tos jebkurā gadījumā pārauga publiskie dienesti. Proti, ir iespēja izvēlēties, eh, vai saglabāt šīs pilnvaras, vai tās kontrolēt. Tā var izvēl, eh, to var izvēlēties valsts pārvalde. Jebkurā gadījumā Eiropas iedzīvotāji šajā gadījumā paliek aizsargāti. Es uzskatu, ka būtu interesanti ja mēs būtu varējuši uzklausīt eh, arī uzņēmumu viedokli šajā jautājumā. Un vēlos atgādināt, ka šīs nozares eh, dalībnieki veicina konkurētspēju Eiropas eh, un globālā mērogā, un ļoti bieži tiem tie tiek noniecināti un nopelti nepamatoti, taču jebkurā gadījumā vēlos atgādināt, ka tos pārauga un kontrolē. Uh, valsts pārvalde. Tie piedalās valsts tautsēmniecībā, veicina IKP izaugsmi un ļoti bieži saskars ar dažādām grūtībām. Tikai privātajiem dienestiem ir iespējas eh, investēt eh, pētniecībā un attīstībā ūdens nozarē un tādējādi atļaut eh, Eiropai palikt līderpozīcijā šajā jomā. Paldies! Domāju, ka daži kolēģi ir jānosūta uz IMCO komiteju, jo es skatos, ka kolēģi no IMCO komitejas vienkārši priekšzīmīgi ievēro runāšanas laiku, un es lūkšu arī pārējos būt tikpat disciplinētiem, jo savādāk mēs nevarēsim bēst, beigt sēdi laikā kritons ārsens pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ūdens privatizācija ir dažādi pozitīvie un negatīvie aspekti. Vairāk vai mazāk tas sākās ar Tečers kundze apvienotāju karalistē, kad uh, viņa izlēma privatizēt ūdens um, uzņēmumus. Cenas uh, trīskāršojās. Bija trīsreiz vairāk iedzīvotāju, kas vienkārši nevarēja piekļūt ūdens pakalpojumiem, jo nevarēja nomaksāt rēķinus. Tāpat arī sam saruka sanitārijas kvalitāte. Ir gadījumi, kad tiek izmantots arī lietas ūdens eh, šādās eh, procedūrās un ļoti daudzi Eiropas iedzīvotāji, kas ir parakstījuši šo iniciatīvu, tāpat arī cilvēki, kas ir eh, lūguši neprivatizēt šos uzņēmumus ir piedalījušies, piedalījušies šajā procedūrā. Tas noticis arī manā pilsētā, Grieķijā, taču jebkurā gadījumā Grieķijas valdība par spīti šiem centieniem turpina privatizāciju, neskatoties uz uh, negatīviem aspektiem, kāda varētu rasties. Tas notiek, protams, arī ar trijotnes uh, starpniecību. Ir um, ārkārtīgi liels investīciju apjoms un cena 110 eh, miljoni eiro. Tāda būs cena privatizējot šos uzņēmumus. Es vēlētos eh, tātad vaicāt, ja mēs eh, ņemam vērā to, ka Eiropas pilsoņi ir lielā daudzumā parakstījuši šo iniciatīvu, tad vai būtu iespējams tiešām skaidri norādīt, ka šāda politika nav vēlama. Paldies, Korina Lepāža. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, um, es arī dzen vēlētos um, izteikt savu prieku par to, ka varu piedalīties uh, šajā sanāksmē, šajās debatēs un es vēlētos, lai arī turpmāk būtu šādas dienas kā šī, kad um, Eiropas uh, demokrātija īstenojas arī praksēm. Ir skaidrs, ka runāt par to ir labi, taču tikt uzklausītam tā jau ir cita lieta, un ir būtiski, lai komisija mūs tiešām arī uzklausītu un dzirdētu. Lai tas atspoguļotos uh, gan direktīvā, gan arī mūsu 2011. gada rezolūcijā, kas, uh, diemžēl, tikai rezolūcija, nevis uh, tiesību akts, taču mēs varam konstatēt, ka no komisijas puses nāk zināma opozīcija, un tā vēlas turpināt uzsākto liberalizācijas ceļu, ko ļoti daudzi mūsu līdzpilsoņi nevēlas. Ir skaidrs, ka ideālā pasaulē būtu īsta pārvaldība, pāraudzība, būtu līdzsvers starp privātu un publisko, taču mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Mēs varam konstatēt uh, to, ka pārējot no publiskās sistēmas uz privāto sistēmu pieaug cenas, un arī savā valstī es varu jums sniegt daudz piemēru, nu tad ir skaidrs, ka daudz Eiropas uh, iedzīvotāji nevēlas eh, izvēlēties šo ceļu. Tikmēr, kamēr mēs nevarēsim nodrošināt līdzsvaru šajā jomā, dāmas un kungi, nevajadzētu turpināt liberalizācijas ceļu, tādēļ jāatbalsta šī pilsoņu iniciatīva. Vielen Dank, Martin Kastler. Paldies, Martins Kastlers, lūdzu. Paldies. Sākumā gribēju pateikties par to aktivitāti, ko izrādīja pilsoņu iniciatīva, ir ļoti jauki, ka jums izdevās savākt tik daudz pārakstu. Tas pierāda, ka Eiropā par šīm norisēm ir daudz intereses, nevien Vācijā, no kuras nāk lielākais parakstītāju skaits. Jāsaka, ka manā novadā ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ir apņēmušies piegādāt tīru ūdeni jebkurā diennakts laikā. Mums ir vajadzīgs netik daudz uh, šis uh, sacensības gars, bet tas, lai pilsoņi saņemtu tīru ūdeni tad, kad viņiem tas ir nepieciešams. Kad, ja, kad runājam par konkurenci un caurskatāmību, tad tie. Uh, kam ir sevišķi daudz iespēju iekšējā tirgu no lielajām valstīm, un īstenībā mēs te šodien redzam, ka Eiropas valstīs ir um, uzņēmumi, kas ir vairāk pārstāvēti, un jā, nu pastieties uz pudelītes etiķetes, no kurām valstīm parasti nāk uh, šis dzeramais ūdens, tātad ir jābūt godīgai konkurencei, un uh, Protams, uzņēmumi dara ļoti daudz, lai garantētu dzeramā ūdens kvalitāti un tīrību, un tur ir jātiek pieņemtiem šiem lēmumiem uz vietas, pie avota tā teikt. Un es jums varu apsolīt, ka mēs vēlamies, lai ūdens nekļūtu par tādu visur tirgotu prici, preci, un šīs diskusijas par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Ameriku, arī tur man šķita, ka ūdens spēlē ļoti lielu lomu uz veselību. So, Franken, Franken prostet uns heute zu, ne? spielt ja immer eine Rolle. Jā, kolēģi no Bavārijas šodien dzer uz mūsu veselību. Ļoti jauki. Nesa Šaiters, lūdzu. Uh, right Paldies, priekšsēdētāji. Šīs kampaņa ir vispiemērotākajā laikā, vēl jau vairāk tāpēc, ka vairākās dalībvalstīs, tā skaitā manējā, īrijā, ka ir ieviesta e, ūdens maksājuma kā daļa no beilautu paketes. Tas nozīmē augstākas cenas iedzīvotājiem, un šobrīd, kad mūsu iedzīvotāji vēl aizvien piedzīvo stingrās taupības politikas un krīzes sekas, pasākumi no ūdens eh, kompānijas ir neaiztaisnojami. Mums ir jādomā par efektivitāti visos etapos, no ražošanas līdz patēriņam, nodrošinot labas kvalitātes un drošu piekļuvi ūdenim. Tāpat arī piekļuvi ūdenim ir jānostiprina kā visu cilvēku tiesības un ka nedrīkst liberalizēt šos jautājumus ir jānodrošina tās, ka ikvienam ir piekļuva augstas kvalitātes uh, ūdenim un ikvienam ir šādām tiesībām jābūt. Aicinu komisiju, ņemot vērā to, cik uh, šie uh, jautājumi ir svarīgi, kā jūs nodrošināsit, ka šie tūkstošgadas mērķi tiek sasniegti attiecībā uz piekļuvu sanitāriju un kvalitātu, kvalitatīvu ūdeni un visbeidzot, kādi pasākumi Eh, tiek īstenot, iesaistot pilsonisko sabiedrību, lai varētu nodrošināt piekļuvu šim ūdenim. Nikalos Hundis. Paldies, Hundis kungs. Pusotru minūtu. Ime. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, esmu Eiropas parlamenta deputāts, strādāju transporta komitejā, esmu no Grieķijas un no kreisajiem. Es apsveicu tos pūliņus. Uh, Eh, kuru rezultātā ir šī iniciatīva sagatavota. Tāpat gribu eh, norādīt, ka šī iniciatīva jāturpina citā veidā, tāpēc ka Atēnā Salonikos notiek privatizācijas eh, kampaņas, bet pilsoņi tiek aicināti pieņemt lēmumus referendā. Mēs zinām, Barņē atbildi, Oli Rēna atbildi, ūdens ir, ūdens ir apgādes tīkli īpašums, citas atbildes, taču Trojka, Grieķijas bija ar savām norādēm, un Grieķijas valdība saka, ka tai tiek uzsviesta šāda privatizācija, ka tiek pārdot ūdens apgādes tīkla Atēnās un Salonīkos. Un man ir jautājums Rēnkungam, vai jūs varētu skaidri visur pateikt, ka šīs ūdens apgādes mon monopols uh, būtu vienīgais glābējs. Mēs cīnāmies, lai aizstāvētu ūdeni kā pamatiesības, un mums ir jāuzstāj uz to, ka ūdens ir visu īpašums un nevis prece. Paldies! Paldies! Brīvais mikrofons. Divi kolēģi vēlas runāt. Evelīna Gerbharda, viena minūte. Jā, dankeschön. Eh, ich... Paldies! tagad runāju Antonio Panceri vārdā, jo, diemžēl, viņš nevarēja piedalīties šajās diskusijās. Viņš bija, viņš joprojām ir koncesiju direktīvas referents, un pēc ļoti niknām tādām uh, sīvām sarunām ar komisiju mēs panācām to, ka ūdens apgāde tika izņemta no direktīvas aptvēruma. Bet mēs zinām, ka, protams, Eiropas komisija par to nav sajūsmā. Tā uh, jau neskaitāms reizes mums to ir atgādinājusi. Kas tad notiks vēlāk? Uh, Eh, jūs teicāt, ka pēc diviem, trim gadiem tiks eh, pārskatīta direktīva, kas tad īsti ir noticis. Es gribēju vaicāt, vai jūs atkal gribat šo procedūru sākt no paša sākuma. Varbūt, ka beidzot ir eh, jāpieliek tam visam punkts, pasakot, ka ūdens ir visu kopīšu, kopīpašums, tā nav nekāda prece, un to vēlamies arī garantēt. Paldies, Gerbhards kundzei! Für exakt eine Minute. Kristīna Gutieres, viena minūte. Priekšsēdētāji, baidos, ka šajā fórumā pirmkārt jānorāda jautājumā par publisko un privāto visu, ka ir ļoti nesk... maz caurskatāmības privātajā ziņā, ļoti bieži municipalitātes, bieži vien sadārdzina uh, ūdeni. Es zinu, Eiropā tādas municipalitātes, kuri iekasē 300-400 miljonus eiro no koncesiju uzņēmumiem un pēc tam iekļauj šo melno naudu savā budžetā. Tāpēc manā gadījumā nevar runāt par publisku jautājumu, eh, bet ir jāparedz pilnīgi noteikti labi noteikti noteikts regulējums Eiropā. Manuprāt, ka pēc šīs pirmās iniciatīvas ir jānāk otrajai, kas attiecas uz caurskatāmību, lai panāktu to, ka netiek melots pilsoņiem. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Tagad tiks sniegts atbildes uz jautājumiem. Došu vārdu pilsoņu komitejai. Astoņas minūtes un tad izlemiet paši, kurš runās un cik ilgi. Jā, dank, um, az... Paldies, Otakungs. Nu, man šķiet nevajadzēs pat astoņas minūtes. Gribēju pateikt divas lietas. Mēs jau uh, šo priekšpusdienu uh, runājām komisijā par atskaitīšanos, uh, par demokrātisko kontroli un caurskatāmību. Tā tad ir jābūt informācija par to, cik liela peļņa ir gūta, kas gūst peļņu, no kurienes, un pilsoņiem tas ir jāpaskaidro. Un, protams, jārunā arī par investīcijām, par investīciju struktūru, par to, cik daudz tiek investēts, lai modernizētu visu infrastruktūru. Domāju, ka šeit patiešām vēl ir daudz darāmā un pirms tiks pieņemta caurskatāmības direktīva noteikti uh, ir uh, Daudz kas jāuzlabo un jāpasaka, kā šiem privātiem uzņēmumiem un akcionāriem ir jāuzvedas. Protams, eh, tas, ka šeit tiek gūta pēļņa, ir nenoliedzami. Mūsu pilsētā esmu jau to piedzīvojis piemēram, Berlīnes uh, ūdens apgādes uzņēmumā, tur ir divi uh, privāti uzņēmumi, un pilsēta atsacījās no savas peļņas daļas, lai uh, privātaja uzņēmuma varētu uh, gūt sev garantēto peļņu. Nu, tas mums galīgi nav paprātām. Un mēs uh, te runājam par ūdens resursiem, par uh, to garantēšanu un šie Berlīnes, uh, šis Berlīnas uzņēmums, Berlīnes ūdens, bieži vien atslēdz ūdens pādevi un jāsaka, ka tur bija arī problēmas ar gruntsūdeņiem un pagrabi aplūda un līdz ar to mēs runājam nevien par ūdens apgādi, kā par apgādi ar dzeramo ūdeni, bet vispār par visu šo apsaimniekošanas ķēdi kopumā. Runājot par liberalizāciju un konkurenci, ja uh, šādā uzņēmumā līdzdarbojas arī privāts uzņēmums, tad nav konkurences. Mēs vienkārši pasakām, ūdens apgāda ir dabīgs monopols. Un tad, ja tur ir uh, kādi privāti uzņēmumi, tad īstenībā mēs te varam runāt par naudas mašinēriju. Ja valsts, pašvaldība, uzņēmumi nevar uh, gūt peļņu, tad uh, pateicoties nodavām vai uh, maksai par ūdeni, ir iespējams veikt tālākas investīcijas. Mums vienkārši šī kopsakarība ir uh, jāatpazīst, un, protams, es to visu nevaru tagad dažās minūtēs jums uh, tā pamatīgi izskaidrot. Paldies! Eh, Tommaso Fattori, Forum Italiano Movimenti per l'Acqua. Primo punto nella. Eh, Tommaso Forma. Pirmkārt vēlos teikt, ka šeit nav nekādas neskaidrības runājot par nošķirumu starp jēdzieniem ūdens un pakalpojumi. Ir skaidrs, ka ja mēs runājam par tiesībām uz dzīvību, tiesībām uz pieeju fundamentālam pakalpojumam, tad uh, šeit šīs divas lietas cieši saistītas. Un tieši saistīts arī ar sanitāriju un higiēnas jautājumiem. Mēs vēlo, vēlos uzsvērt to, ka būtu nekavējoties jāpatrauc liberalizācijas procesu. It kā tiek apgalvots, ka tāda nav komisijas politika, taču mēs varam konkrēti redzēt, kas tiek uh, pieprasīts Grieķijai, Portugālei. Tur tiek pieprasīts uh, liberalizēt uh, ūdens pakalpojumu sniedzēju tirgu, ja šīs valsts vēlas saņemt finansiālo atbalstu. Tātad mēs redzam šādus piemērus praksē, kas nebūtu neatbilst komisijas teiktajam sākotnēji. Tāpat mēs vēlētos, lai skaidri tiktu atzītas tiesības uz ūdeni un sanitāriju. Šeit eh, tas nevar būt vienkārši kā tāda iniciatīva. Tam ir jābūt skaidri uzrakstītam un iekļautam tiesību aktos saskaņā ar ANO uzstādījumiem. Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai Eiropā neviens pilsonis nebūtu atstās no vārtā un lai visiem būtu pieeja ūdens pakalpojumiem. Taču joprojām ir šī problēma un sevišķi Eiropas nabadzīgākajos reģionos. Sevišķi tas, ka ģimenes, kuras uh, krīzes rezultātā ir kļuvušas trūcīgas un kuras uh, var saskarties ar pilnīgu ūdens uh, atslēgšanu. Ar mūsu Eiropas pilsoņu iniciatīvu mēs vēlamies um, mainīt ietvaru, pamatus. Mēs um, vēlamies mainīt to, kas vēl nāk pirms debatēm par privatizāciju. Mēs vēlamies skaidri uzstādīt šos pamatakmeņus, norādot to, ka tā ir pamatvērtība un te nevar runa būt nekādā ziņā par peļņu. Un ir skaidrs, ka jautājums par publisko vai privāto, nav Eiropas Savienības kompetencija, te runa ir par dalībvalstu kompetenci. Taču mēs diskutējam par pamat tiesību aktiem, par ietvaru, par to, ka ir jāatzīst tas, ka cilvēkiem jābūt pieejai ūdens resursiem. Visur, kur, visos gadījumos, kur Eiropas pilsoņi varējuši izteikties, viņi ir izteikušies pret privatizāciju. Trīs dažādus referendumos trijās dažādās Eiropas daļās - Belīnē, Madridē un Itālijā. Cilvēki visos šajos gadījumos ir bijuši pret privatizāciju. Mums ir jāatzīst šīs tiesības un ir jāsaka nē liberalizācijai. Un pēc tam iedzīvotāji, ja vien viņi var izteikties, tad viņi skaidri raida negatīvu vēstījumu privatizācijai. Just very short to the French uh, MEP. Lakoniski atbildot uh, franču deputātam, es saprotu, ka jūs uh, atbalstāt privātos ūdens uzņēmumus, bet mēs te nerunājam par privātiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies, lai Eiropas komisija skaidri un gaiši pasaka, ka nelerabilizēs Eiropas uh, ūdens pakalpojums sniedzējus. Mēs pat nerunājam par to, ko jūs šeit minējat. Mēs vēlamies, lai komisija mums vienkārši dotu šādas garantijas, neliberalizēt šos te uzņēmumus. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Fola kungs. Viņš ir no tirgus ģenerāla direkcijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, vicepriekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Domāju, šis patiešām ir vēsturisks brīdis, ko visi piedzīvojam. Man ir liels gandarījums atrasties šajā uzklausīšanā. Es ceru, Uh, tagad uh, kliedi, kliedēt uh, vairākus pārpratumus. Tātad par koncesiju direktīvu jāsaka skaidri un gaiši. Nav tā, ka mēs bijām neapmierināti par uh, sarunu iznākumu. Mēs bijām ļoti lielā sajūsmā. Mišels Barņē uh, pagājušā gada jūnijā teica, uh, ka šķiet ir atrasts labākais risinājums izņemt ūdens pakalpojums no direktīvas aptvēruma. Mums ir jāņem vērā tik daudzu pilsoņu paustās bažas un kopīgi ar Barozo kungu un citiem komisāriem piedāvās šos lēmumus īstenot un komisija turpinās novērot situāciju. Citāta beigas. Jā, protams, jūs runājat par šo pārskata klauzulu un eh, par ar to saistītajām raizēm. Citiem šķita, ka par kaut kādām sētas durvīm varēs eh, šo ūdeni atkal iekļaut eh, atpakaļ direktīvā. Mums ir jāsaprot, kas notiek dalību valstīs, jāsako situācijas attīstībai un ir jāceras, kāds bija šis uh, lēmums. Prota ir lēmumi jāpieņem vietējā līmenī. Eiropas Savienībai vispār nav nekādas darīšanas, uh, tā nevar tur iejaukties uh, ūdens apgādes politikā. Mēs to šodien vairākas reizes dzirdējām. Mēs arī dzirdējam, ka reģionos, pilsētās, valstīs situācija nav pilnīgi homogēna un uh, viss tiek balstīts uz vietējiem demokrātiskiem lēmumiem. Tos ir iespējams pieņemt, tos ir iespējams grozīt. Pēc pieciem gadiem, kad komisija, kā parasti, veids ļoti sarežģītu likumdošanas aktu pārskatu, protams, balstoties uz reālās situācijas izvērtējumu, apspriežoties ar padomam parlamentu un, protams, Mēs arī izpētīsim, kā šī tik ļoti svarīgā un vēsturiskā iniciatīva būs ietekmējusi politiku kopumā. Es, protams, nevaru tagad prognozēt, ko komisija darīs un teiks pēc pieciem gadiem, bet domāju, ka ar visai lielu pašpaļāvību varu apgalvot, ka mēs noteikti ņemsim vērā to, kādu reakciju bija izraisījusi šī iniciatīva. Un tam noteikti sakos debats dalību valstīs. mēs izvērtēsim, kādus augus ir nesus koncesiju direktīva, un, protams, par to atskaitīsimies. Tagad citi jautājumi. Atgriezīsimies pie ūdens liberalizācijas. Vai komisija tagad var uh, publiski garantēt, ka tai nav nekādu nodomu ūdens apgādes tirgu liberalizēt? Pirmām kārtām es gribēju teikt, ko tad īsti nozīmē liberalizācija. Liberalizācija nav sinonīms privatizācijai protams, tas galvenokārt ir dalību valstu ziņā. Ja dalību valstis saskaņā ar demokrātisko un konstitucionālo sistēmu lemj, kā veikt ūdens piegādi, tas ir to ziņā. Bet, ja dalību valstis vēlas, lai ūdens resursu apsaimniekošana uh, un piegāde paliek valsts rokās, eh, lai tas netiktu piedāvāts tirgū, tad to tās var darīt. Un ir valsts, kurās tas tā notiek. Mēs par to varējām pārliecināties šajā uzklausīšanā. Un tur mums nav nekas sakāms. Nu, protams, mums ir jāievēro līgumos teiktais, ka mums tur nav ko iejaukties. Un, uh, Protams, eh, ja eh, notiek debates par to, ka vajadzētu zināmas pakalpojuma daļas tomēr liberalizēt, piedāvāt tirgu, tad tas ir iespējams. Un eh, mēs te varam runāt par dalību valstu iekšējiem vienotajiem tirgiem un, protams, ievērojot caurskatāmības, antidiskriminācijas likums, tas viss ir iespējams. Uh, Tas ir tāds kā katalizators sākotnējais lēmums, kas līdzi nes konkrētas sekas vietējām iestādēm, ievērojot demokrātiju. Tas nav saistīts ar Eiropas demokrātiju. Mums ir, protams, jādzīvo ar šo pieņemto lēmumu sekām, ar to lēmumu sekām, kas pieņemt vietējā līmenī. Dzīvosim, redzēsim. Un eh, Mičels Barņē savā paziņojumā pagājuši gadu un viņš, protams, arī eh, vienojās ar saviem kolēģiem, viņš teica, ka ir eh, jāizslēdz ūdens no koncesiju direktīvas aptvēruma, to viņš pateica pietiekami skaidri un gaiši, un mēs nedomājam darīt neko eh, šajā kontekstā, proti mēģināt kaut kā aplinkus, tomēr liberalizēt šo tirgu tas ir uh, dalību valstu pārziņā, un, ja būs nepieciešams, mēs, protams, uz to reaģēsim, bet uh, vēlākais, agrākais pēc pieciem gadiem, kad pārskatīsim koncesiju direktīvu. Paldies! Un... Paldies Fāla kungam, un tagad tas vienu minūti. Ota kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs teicāt, ka jūs nezināt, uh, ko teiks un darīs Eiropas komisija pēc pieciem gadiem. Mēs arī to nevaram pareģot, tādēļ vajadzētu pateikt, ka ūdens apgāde ir cilvēku tiesības, tas ir saistīts ar eksistences nodrošināšanu un to nevar pakļaut iekšējā tirgus likumiem. Ja tas tiek atzīts, tad komisijai, kas domās savādāk, šie uh, likumi būs jāmaina, jāgroza. Un mēs esam diskutējuši par ūdens apgādes tirgus atvēršanu un jāsaka, ka 20 gadus mēs jau par to runājam, ik eh, pa pāris gadiem šis jautājums atkal uzpeld darba kārtībā. Nu, beidzot ir pienācis īstais brīdis pateikt to skaidru un gaišu un domāju, protams, ka mm, turpmāko mēnešu laikā par to vajadzēs diskutēt arī visiem Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem. Paldies Otakungam. Tagad būs eh, noslēguma runas. Esmu ļoti priecīgs, ka pie mums ir ieradušies pārstāvi no Eiropas sociālo un ekonomisko lietu komitejas. Mēs viesus no šīs institūcijas neuzņemam tik bieži. Alīna Marļie kundze, lūdzu, divas minūtes. Merci, monsieur le président. Donc, je représente... Paldies, priekšstāva. Es pārstāvu Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Mēs atbalstām uh, likumdošanu, mēs atbalstām iniciatīvu likumdošanai, kas ir paredzēta piekļuvēju ūdenim un sanitārijai. E, tajā izpratnē, ko šīm cilvēku tiesībām piešķir apvienotās nācijas, tīpaši periodā pēc 2015. gada, lai varētu veicināt apgādu ar ūdeni un nodrošināt sanitāriju, kas ir būtisks e, pakalpojums pilnīgi visiem. Mēs esam rieģējuši uz Ungārijas prezidentūras iniciatīvu, lai at, uh, ar um, uz kom, uh, komisijas paziņojumu Eiropas partnerībai un, dar, ar, un darbības plānam ūdens resursu saglabāšanai Eiropā. Mēs uzņēmām Karolu Fišbeku Pitelu, kas pārstāv um, uh, nozīmīgas starptautiskās organizācijas un nevalstiskās organizācijas, tad, kad mēs runājam par šiem jautājumiem. Svarīgi mums ir atzīt to faktu, ka, lai īstenotu šo likumdošanu, mēs varētu labi nošķirt pakalpojumus uzņēmumiem, kas ražo un gūst peļņu. Un pakalpojumus eh, iedzīvotājiem. Un šajā sakarā pirmkārt vajadzētu publiskot pētījumu rezultātus, kurus finansējas partenariāts ūdens inovācijām. Otrkārt, par dzeramo ūdeni runājot, ir jābūt tīram ūdenim bez piesārņotājiem, un arī ir jāpagarina, jāpaplašina piesārņojošo vielu saraksts. Un visbeidzot ir svarīgi tas, lai Eiropas Savienība, kaimiņa attiecība un tirzniecības politikā rūpīgi izturētos pret pasākumiem tās teritorijā un arī domāt par to ietekmi uz ārējiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Tagad reģiona komitejas vārdā Mišels Lebrons. Paldies, priekšsēdētāji, apsveic organizatorus šai pirmajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai. Paldies, priekšsēdētāji, par to, ka piesaistījāt reģionu komiteju šiem jautājumam. Mums ir bijusi iespēja apspriest šo pirmo pilsoņu iniciatīvu reģionu komitejas līmenī ar viceprezi priekšsēdētāju Vudrianu kungu, un mēs sagatavojam divus atzinumus šajā sakarā. Vienu par reģionālo un vietējo pašvaldību lomu ūdens resursu pārvaldībā, un otru par koncesiju līgumu slēgšanu. Kāds ir politiskais saturs mūsu nostājai? Pirmkārt, ūdens ir nepieciešams dzīve, dzīvības uzturēšanai un pašvaldībām tā pārvaldība ir nozīmīga loma. Arī to mēs tikko dzirdējām. Un runājot par ūdens apgādi, par uh, izlietoto ūdeņu pārvaldību, uh, Par to atbild pašvaldības, un tām ir jātiek cieši piesaistītām nākotnes Eiropas ūdens politikai. Otrkārt, mēs esam stingri pret to, ka ūdens tiek pakļauts tirgus loģikai un konkurences likumiem. Ūdens mūsu izpratnē ir ierobežot resurss cilvēcei, tas ir vitāli svarīgs izdzīvošanai, ekosistēmai, un tāpēc ir jāizslēdz uh, ūdens apgādes uh, pakalpojumu sniedzēji no pakalpojumu direktīvas, ir jāveido skaidra politika tarifu ziņā. Mums ir pienākums respektēt un aizsargāt šo kolektīvo īpašumu nākotnes pauģu interesēs. Tāda ir reģionu komitejas nostāja. Paldies! Vielen Dank und Paldies! Tagad došu vārdu Godriānu kungam, kas ir pilsoņu komitejas vicepriekšsēdētājs. Jūs varat noslēgt šīs diskusijas, lūdzu. Uh, thank you very much. <clears throat> I think... Lies paldies. Es domāju, daudz jau teica, ka mēs piedalāmies vēsturiskā notikumā, un šis tik tiešām ir vēsturisks notikums. Tā ir pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas ir uh, pārkāpusi nepieciešamos lieksni un ir tiešām iekļāvusi šo jautājumu Eiropas Savienības darba kārtībā. Tas ir vēsturiski gan no šī jautājuma viedokļa, gan no participatīvās demokrātijas viedokļa Eiropas Savienībā. Mēs esam cieši sadarbojušies, ir vairākas organizācijas cieši sadarbojušās, es to esmu jau vairāk kārt uzsvēris, gan organizācijas, gan pašvaldības, gan arī kultūras darbinieki, mākslinieki. Paldies jums visiem par jūsu atbalstu. Cilvēki, kas ir atbalstījuši Eiropas eh, pilsoņu iniciatīvu par ūdens un sanitārijas tiesībām, ir vēlējušies nodrošināt tādus tiesību aktus, kas atspoguļotu ANO 2010. gada rezolūcijā teikto par eh, tiesībām uz uh, tīru, drošu un pieejamu ūdeni, lai šis princips kļūtu par uh, centrālo principu ārējās attīstības politikā, kā arī tirzniecības politikā Eiropas Savienībā. Daudzi kolēģi no parlamenta uzsvēra to, cik uh, liels ieguldījums ir bijis šajā jomā ne tikai reģionālā, bet arī globālā kontekstā. Tāpat ir skaidrs, ka ūdens piegāde un pakalpojumi būtu jāizslēdz no iekšējā tirgus noteikumiem, kā arī cilvēki nevēlas, lai šie pakalpojumi tiktu liberalizēti. Kā komisijas pārstāvis eh, tikko teica, uh, piecu gadu laiks nav pietiekams. Mums ir skaidras eh, saistības nepieciešams, skaidras apņemšanās, lai neliberalizētu šos pakalpojumus Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies uzsvērt to, ka nevēlētos eh, iniciatīvas no Eiropas komisijas eh, šajā virzienā, kas būtu tad liberalizācija. Ūdens nav prece, ūdens ir visiem piedarošu īpašums - ūdens ir dzīvība. Tas ir dabisks monopols un resurs, kas ir jāaizsargā un jāglabā arī nākamajām paudzēm. Mūsu pilsu iniciatīva ir par to, lai atzītu, ka ūdens un sanitārijas resursi ir vitāli svarīgi dzīvei un labklājībai Un šī iniciatīva ir sasņēmusi ārkārtīgi lielu iedzīvotāju atbalstu visā Eiropā. Gan ar arotbiedrības sanāksmi paties, starpniecību, gan, ar, gan tiekoties ar um, cilvēkiem uz ielas, veikalos, tirgū un citur, ir panākts tik liels parakstu apjoms, ka šī iniciatīva tad ir nonākusi tik tālu, ka ir tātad eh, sākti šīs debatas. Paldies visiem pilsoņiem, kas ir parakstījušies. Es domāju, ka mēs esam izdarījuši visu iespējamo. Tagad komisija jārēģē, un komisija ir iespēja atspoguļot pozitīvo, ko Eiropas Savienība var nest, proti nostādīt iedzīvotāju tiesības centrā domāt par šo un nākamajām paudzēm, un šī ir iespēja to darīt. Es domāju, ka komisijai nevajadzētu mūs, mums likt vilties, komisijai vajadzētu rieģēt, tāpat domā arī pārējie, kas ir parakstījušies, par to esmu pārliecināts. Mēs esam sākuši šīs diskusijas, un daudzi cilvēki, arī parlamenta deputāti, ir teikuši, ka mums ir iemesls svinēt šo notikumu, taču patiešām svinēt iemesls būs tad, kad komisija tiešām arī rīkosies, lai reaģētu uz Eiropas iedzīvotāju prasībām. Tad arī mēs varēsim teikt, ka Eiropas pilsēņu iniciatīva ir tiešām demokrātijas paraugstunda. Paldies par eh, noslēgumu paziņojumu. Un tagad vārds Eiropas komisijas eh, priekšsēdētāju vietniekam, galavārdam. Es ceru, ka būs arī pasaules um, eh, ūdens dienā fórums 22. martā Un es dzirdēju, ka arī komisija šajā dienā nāks lējā paziņojumu. Lūdzu, Šepčovičs kungs. Uh, uh, very... Paldies visiem, kuri piedalījās šajā pasākumā un tik lielā skaitā, un vēlreiz gribu atkārtot, cik ļoti novērtēju organizēt. Tā ir komitejas pūliņus gūstot tik plašu atbalstu gan skaitliski, gan geogrāfiski, kā arī iekļaujot šo svarīgo jautājumu darbu kārtībā. Jāsaka, neraugoties uz intensīvajām debatēm un. Um, tomēr mēs esam varējuši parādīt, kā šis tik svarīgais jautājums ir tagad nonācis uz Eiropas Savienības, Eiropas komisijas un parlamenta darba galda, un gribētu sacīt, ka, protams, kolēģiem un man pašam šī ir ļoti interesanta tikšanās, uzklausīt jūsu nostāju, detaļas un izprast uz kuru no aspektiem jūs liekat vislielāko uzsvaru, un arī nu pat Vilemkungs eh, aicināja mūs rīkoties, mēs arī tā darīsim, jo tieši tāpat kā jūs esat respektējuši visus kritērijus un noteikumus, un tagad ir pienākusi mums kārt sagatavot paziņojumu, analizēt visus aspektus, eh, bez, eh, jo nebūtu nopietni nāk klājā ar galavārdu šodien, jo mums ir jāizpēta ļoti daudzi par un pret un aspekti, un kā tas saskana ar Eiropas likumdošanu, un kā jau priekšstādātājs sacīja, mēs nāksim klājā ar paziņojumu aptuveni uz um, marta 20. datumiem. Tāpat arī es gribētu pasvītrot dažus faktus, kas man likās ļoti nozīmīgi. Es skaidri dzirdēju, jūs aicināju pēc um, lielākas eh, atz, atzīšanas eh, tiesībām uz ūdeni kā cilvēktiesībām un kā to iekļaut eh, vispareizā izpratnē visā Eiropas Savienībā. Tāpat arī, ka mums ir vairāk jākoncentrējas uz attīstības politiku trešā, trešajās valstīs arī šajā jomā mēs daudz strādājam un domājam, kā izdarīt eh, vēl vairāk. Es apsveicu arī pamudinājumus apmainīties ar vislabāko praksi un visiem ir skaidrs, kā uh, attiecībā uz ūdens apgādes kompānijām, Eiropas Savienībā, kā tās darbojas, kā uh, un kādus pakalpojumus tās sniedz pār savi. Tāpat komisijai nebūs viegli sagatavot eh, paziņojumu, jo jūsu iniciatīva ir visai plaša, mums būs jāpiesaist vairākas ģenerāla direkcijas, kurām vajadzēs izvērtēt jūsu iniciatīvu, un tomēr esmu pārliecināts, ka mēs to varēsim labticīgi īstenot. Un tagad runājot par dažiem konkrētiem jautājumiem, kur izskanēja šeit. Um, brīvās tirzniecības nolīguma. Domāju, ka mēs jau runājam par to rīta cēlienā, bet atkārtošu vēl šobrīd. Uh, ka tad, kad mēs runājam par vispārīgas intereses pakalpojumiem, komisija vienmēr ļoti rūpīgi skata, kā to iekļaut sarunu mandātos un kā to apspriest ar mūsu partneriem. Mēs esam to apliecinājuši vairākos gadījumos iepriekš, tā izskaitā arī sarunās ar Kanādu nesen. Runājot par investīciju klauzulu, jūs pieminējāt šo, šādu jautājumu, un arī te komisija ir reaģējusi samērā pozitīvi, notiks. Um, publiskās eh, konsultācijas šajā sakarā un tālāk par līdzsvaru starp eh, sarunām, labu nostāju sarunās un tajā pašā laikā kā informēt pienācīgi gan Eiropas iedzīvi pilsoņus, gan parlamentāriešus par procesiem. Tad, kad mēs runājam par jautājumu, ko it īpaši Grieķijas deputāti pieminēja, un, un par trojkām. Jūs zināt, kā trojka tika izveidot, jūs zināt, ka tas bija krīzes pārvaldības rīks un kāds ir Eiropas komisijas budžets. Tāpat arī jūs zināt, cik daudz līdzekļu bija nepieciešams dažādām finanšu programmām Eiropas Savienībām. Un tad, kad mēs runājam par politisko cenu, kas jāmaksā, tad ļoti bieži tas jādara tikai komisija. Nedomāju, ka tas ir godīgi, un ja nebūtu eh, komisijas darba, tad situācija vairākās valstīs, it īpaši Grieķijā, būtu daudz sliktāka. Mēs esam ļoti cīnījušies par Grieķiju, diemžēl nevienmēr tas tiek atzīts. Vairākas reizes es apmeklēju pēdējo mēnešu laikā Grieķiju un uh, mūs eh, iespaidoja pūliņi, kas tiek pielikti, tas, ko, kas ir jā, tagad jāpie, jāpārdzīvo Grieķijas tautai, bet tomēr mēs eh, esam panākuši, ka Grieķija ir struktūrālām uh, pozitīvā bilancē. Portugāle e, ir daudz labāka situācija ar eksportu kā iepriekš. Spānijā, Īrijā notiek daudz, tiek daudz darīts un mēs kopumā nonākam pakāpeniski labākā situācijā un cerams, ka tas turpināsies un pilsoņi varēs to arī sajust. Runājot par slānekļu gāzi jūs eh, būsiet iespējams pamanījuši to, kā mēs esam sagatavojuši ieteikumu slānekļa gāzes sakarā, tā ietilpst mūsu enerģijas paketē, kur ir skaidri norādīts, ka minimālie kritēriji vidas aizsardzībai ir jāņem vērā, kā arī šajā etapā mēs ļoti cieši sekosim procesam, Un arī atstāsim dalību valstu ziņā to, vai tās vēlas uh, izpētes darbus uh, uzsākt un iegūst darbus uzsākt, kā arī izvērtēt to, kādas ir eh, šo pasākumu sekas uz vīdi. Noslēgumā gribu teikt, ka mēs varam ļoti lepoties ar šo iniciatīvu, jūs vairāk no jums norādījāt, gribu pasvītrot to, ka Eiropas Savienībā Mēs esam līd, globālajā līderu pozīcijā vidas aizsardzībā. Mums ir visprasīgākie vidas standarti pasaulē, un tas ir pateicoties jūsu darbām, pateicoties Eiropas parlamentam un parlamenta neatlaidībai, tad, kad ir un par vidas politiku, par um, prasībām, vidas aizsardzības ziņā. Tādējādi mēs varam būt globālu līderu pozīcijā attiecībā uz kvalitatīvu vidas aizsardzību. Tuvāko nedēļu laikā mums būtu vajadzīgs jūsu atbalsts jomā, kad ir runa par atsevišķu Eiropas kompetenču renacionalizāciju, ašu pilnvaru renacionalizāciju. Jūs ļoti labi zināt, cik būtiski ir regulēt būtiskas jomas tik nelielā kontinentā kā Eiropa. Domāju, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībā priekšvēlēšana kampaņas laikā. Paldies! Ich möchte mich abschließend. Paldies! Gribēju noslēgumā pateikties pirmās veiksmīgās pilsoņu iniciatīvas organizatoriem. Gribēju pateikties, protams, arī Perēt kundzei, kas ir komitejas priekšstādātāja, un vēlējos pateikties arī Ševčoviča kungam, jo bez viņa vispār nebūtu šādas iniciatīvas. Ar tik plašu redzamību, tādu pieejamību arī internetā un Protams, šīs dienas uzklausīšana pierādīja, cik eh, jūtīgs ir šis jautājums piekļuve tīram ūdenim, kanalizācijai, un, protams, tas ir svarīgi arī brīvā uh, tirzniecības nolīguma kontekstā. Un Eiropas komisija to vienmēr patur prātā. Jau vairākas reizes parlaments nav parakstījis šādas līgumus ūdens, ģenētiski modificēta kukurūza vai līdzīgi jautājumi. Tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem un jāsaka, ka citreiz komisijas piekoptā politika atšķiras no mūsu prioritātēm. Es mūsu parlamenta priekšsēdētāju informēšu par šīs dienas uzklausīšanu, arī par tās mērķiem, par to, ko mēs šodien pārunājām. Gribēju pateikties visiem dienestiem, gan tiem, kas atrodas pa labi no manis, gan tiem, kas atrodas pa kreisi no manis, parlamenta un komisijas dienestiem bija. Uh, jāatzīmē, ka šodien pie mums nebija neviena padomas pārstāvi. Šī institūcija šodien bija piemirsta. Uh, Jāsaka, ka Ševčoviča kungs uh, uzklausīja arī kritiku uh, savā adresē. Tas ir visai bēdīgi. Es domāju, ka arī padomē vajadzēja te blakus sēdēt komisijai, un tas ir atrunāts arī līgumos. Visām trim institūcijām ir jābūt uh, klātesošām, jāuzņem savu atbildību. Tā ir demokrātijas patiesā izpausme, bet šodien mēs piedzīvojām vēsturisku notikumu, pirmā veiksīgā pilsoņa iniciatīva Un iniciatoriem es varu garantēt, ka parlaments ļoti uzmanīgi skatīsies, ko tad komisija iesāks ar šo pirmo veiksmīgo iniciatīvu. Un mums ir arī pilnvaras. Pieprasīt, lai iniciatīva rezultātos ar konkrētiem pasākumiem. Tā tad ir iespējams pieprasīt arī likumdošanas iniciatīvas. Un domāju, ka 1,9 eh, miljonu balsu ir pietiekami skaidrs, nepārprotams signāls, tā ir skaidra valoda. Gribēju visiem pateikties. Eh, vicepriekšsēdētāja kungs ņemiet to vērā un es eh, nu pat uzzināju, ka viesis uh, kam eh, neklājās tik labi, kam nācās atstāt šo zāli, eh, tagad viņam klājas atkal labāk, un jā, es biju nedaudz noraizējies par šī cilvēka labsajūtu, labi, ka viņam tagad iet labāk, un, protams, paldies visiem, un novēlu jums veiksmīgu labmāju ceļu. Paldies!